Bene, kolēģi, buongiorno! Labdien, kolēģi! Sākam komitejas eh, sēdi. Ja iebildumu nav, tad pieņemam darba kārtību. Šodien tulkojums ir pieņemams visās eh, mūsu komitejas valodās. Arī informēju, kā ierasts mūsu komitejas eh, sēde tiek arī translēta uh, tiešsaistē. Un tagad viedokļa apmaiņa ar Sēmonu Kovenī, īrijas pārtikas lauksaimniecības un jūras lietu ministrs, kā arī uh, tagad uh, īrijas prezidentūras uh, pārstāvis lauksaimniecībā, tāpēc būs ļoti interesantas. Jūs noteikti uh, Eh, zināt, man arī ir ļoti liels personīgi, un arī komitejas vārdāms ir ļoti liels prieks sveikt mūsu vidū ministru kā Simonu Kovenī, kurš ir ne tikai kompetents ministrs, bet ir arī mūsu kolēģis. Kas notiek? It's okay? Okay. Viss tulkojam, viss labi. Uh, ļoti tātad uh, kompetents ministrs, bet arī mūsu bijušais kolēģis ir Saimons, kā atcerieties, arī viņš iepriekšējā mandātā bija Eiropas parlamenta deputāts. Un tas arī ļoti pozitīvi ietekmē uh, mūsu attiecības, attiecības ļoti pozitīvas. Uh, arī jau iepriekš tikoties ar mūsu komiteju un īrijas prezidentūras pārstāvjiem. Īrijas prezidentūra pašlaik notiek ļoti svārīga Eiropas Sanības lauksaimniecības posmām lauksaimniecības komiteja arī saima un pagājušajā nedēļā pieņēma savu nostāju par sarunām ar padomu par visiem četriem svarīgākiem likumdošanas jautājumiem. Un, protams, arī mēs tagad gatavojamies uh, uh mārta plenārsēdē, lai varētu arī uh, ceru ar lielu vairākumu, mēs vienosimies par sarunu mandātu un tādējādi arī varēsim tūlīt pat pēc uh, plenārsēdz uzsākt trialogus ar īrijas prezidentūru. Protams, vēl um, līdz tam laikam ir arī notiks vēl svarīgās sarunas arī par finanšu perspektīvām. Uh, Mēs ceram, ka 7. 8. februārī valstu valdību vadītāji varēs vienoties par šo uh, jautājumu un kas, protams, kas attiecas arī uz uh, mūsu interesēm sarunas. Domāju, ka būs uh, ļoti grūti turpināt darbu, jā. Nebūs skaidra signāla par to, kāds tad būs budžets kopējai lauksaimniecības politikai. Savām kolēģu vārdā es no sirds vēlos pateikties īrijas prezidentūrai pār ļoti ambiciozi izstrādāto programmu. Mēs strādāsim uh, maksimāli, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Uh, lai varētu uh, sasniegt politisku vienošanos pie mm, KLP jautājumiem un tos risināt īrijas prezidentūras laikā, jo īpaši, kas attiec uz tiešajiem maksājumiem. Tātad pirmais no četriem likumdošanas uh, uh dosjē. Uh, Mēs arī zinām, kāda bija tāva nostāja uh, iepriekšējā lauksaimniecības padomē pagājušajā nedēļā, kad arī aizstāvējā mūsu komitejas darbu pie KLP un ar lielu prieku. Saimon, tev tagad dodu vārdu un uh, ja arī tagad piereģistrējam tos deputātus, kuri vēlēsies izteikties pēc uzrunas. Tātad vispirms būs grupu koordinātori un pēc tam atvērtās debatas. Liels paldies! Tagad vārds tev, Sēman. Uh, labs sākums, smaidošas sejas. Priekšsēdi Paulo Vispirms paldies par uh, laipniem apsveikšanas vārdiem. Es redzu šeit savus bijušos kolēģus, esmu šajā zālē pavadījis daudzas stundas politiskās grupas sanāksmēs, arī ārlietu komitejas darbā. Esmu ļoti priecīgs šeit atkal būt. Uzrunājot jūs komiteju kā īrijas ministrs, bet arī pārstāvot padomi no īrijas prezidentūras puses. Vispirms gribu pateikties tātad par iespēju būt šeit. Pagājuši gandrīz 40 dienas precīzi, kopš īrija iestājās uh, toreiz Eiropas ekonomiskajā kopienā, un eh, man būs iespējams izstāstīt, izklāstīt īrijas prezidentūras plāns īpaši kopējā austrumniecības politikas reformē, bet arī attiecībā uz citiem dokumentiem, ar kuriem esam uzsākuši darbu tuvāko sešu mēnešu gaitā mūs, eh, mēnešu gaitā mūs gaida ļoti būtisks izaicinājums, tagad jau vairs tikai 5 mēneši. Eh, no debatēm jāpāriet pie lēmu pieņemšanas attiecībā uz KLP. Bet pirms iedziļināšos detaļās, daži vārdi par īrijas prezidentūras vispārējām prioritātēm un daži vārdi arī par citiem likumdošanas projektiem Eh, ar kuriem mums nāksies strādāt tuvāko mēnešu gaitā. Īrijas prezidentūras galvenā tēma eh, var tikt apkopot trīs vārdos - stabilitāte, darba vietas, izaugsme. Eh, un mēs pielikām pūliņus pie Eiropas 2020. gada stratēģijas, lai Eiropas tautsaimniecība atgūtos no ekonomiskās un finanšu krīzes, un uh, Protams, ka gribam eh, galvenokārt celt ES globālo eh, konkrētu spēju, eh, uzlabot konkrētu spēju, veicināt izaugsmu un radīt darbvietas mūsu valstīs. Un šī pamatdoma būs pamatā visam īrijas prezidentūras darbam. Lauksaimniecības jomā tas nozīmē, ka mūsu politikai jābūt vērstai uz to, lai radītu apstākļus atjaunotai uh, ilgspējīgai ekonomiskai izaugsmē. Un, protams, tas ir it īpaši svarīgi attiecībā uz KLP reformu, attiecībā uz pāriem dokumentiem, ar kuriem strādāsim komisija. No komisijas gaidām tuvākā laikā lielu reformu pakotni attiecībā uz dzīvnieku un augu veselību 2013. gada otrajā um, uh, uh, pusē. Un īrijas prezentūra arī šajā jautājumā virzīs padomes eh, diskusijas, lai panāktu maksimālu eh, ātru virzību līdz jūnija beigām. Viens elements šajā pakotnē eh, regula par pārtikas un dzīvnieku barības izdevumiem tiks publicēta februārī un īrija prioritizēs diskusijas par šo, um, lai panāktu pakotnes pieņemšanu līdz gada beigām. Nenoliekšu, ka Eh, tas nebūs viegli. Eh, Tēriņu jautājums ir saistīts ar jauno ES daudzgadu finanšu eh, plānu, kam vajadzētu stāties spēkā nākamā gada 1. janvāra. Īrijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai arī šo dosie virzīties pējām veiksmīgāk, tā skaitā jūs komitejā. Attiecībā uz meža saimniecību. Um, ehm, esam uzsākuši sarunas par juridiski saistošu uh, um, vienošanos šajā jomā Eiropā. Uh, Startautiskā sarunvešanas uh, komitejā šī gada pirmajā pusē mēs gribam panākt vienošanos, um, kas būs būtisks solis uh, mežu ilgspējīgā apsaimnošanā visā Eiropā. Īrijas prezidentūra pilsīs puliņas, lai uh, arī šo dosie virzītu veiksmīgi, un komisija, no komisijas gaidām uh, mežsaimniecības stratēģiju tuvāko mēnešu laikā, kas nospraudīs uh, galvenās prioritātes šajā jomā tuvākiem laikam. Uh, strādāsim arī ar daudziem citiem dosie, mm, ko esam mantojuši no iepriekšējām prezidentūrām, īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības dibināšanas līgumu, bet eh, par to eh, tagad sīkāk nerunāšu. Attiecībā uz KLP reformu drīzāk pievērsīšos, jo eh, tiešām tā būs īrijas prezentūras prioritāte lauksainiecības jomā. Vēlos padoms pozīciju finalizēt līdz mārta beigām sarunvešanas mandātu precizēt un tad varētu sākt trialogus ar mērķi līdz jūnija beigām panākt politisku vienošanos. Apzinos, ka darbs būs ļoti smags, eh, mērķi nebūs viegli sasniedzami, kurus es nu pat nosaucu, tie prasīs intensīvu darbu un gatavību uz kompromisiem visām pusām. Pārastā solīt pa solītim pieeja eh, mums e, nedos šādu rezultātu, par kuru es e, e, ieminējos, tad mums laika pietrūks. Un Tieši tādēļ mums ir jārīkojas elastīgāk nekā parasti, nevis tā kā parasti e, starp mūsu, e, tas mēdz būt mūsu trialogā. Lai gūtu panākums, ir trīs lietām jānotiek. Pirmkārt, ir jāpanāk vienošanās par daudzgadu finanšu uh, plānu, iespējami drīzāk. Esmu cerīgs, ka tas notiks jau nākamās nedēļas beigās. Tas mums ļaus skaidri saprast, cik daudz līdzekļu būs KLP pieejam, lai tad mēs varētu precizēt noteikumus un politiku, kā šie līdzekļi būtu tērējami lauksaimniecības politikas ietvaros, iespējami efektīvāk. Otrakārt, ir jāpanāk strauji virzība nākamo divu mēnešu gaitā attiecībā uz padomē vēl neatrisinātiem jautājumiem. Treškārt, visām trim institūtiem, parlamentām, padomē komisijai ir jāiesaistās aktīvās kompromisu meklējumos. Esmu optimistiski noskaņots attiecībā uz pirmo punktu no šiem trim, kurus nu pat minēju, kā jau sacīja, eh, mūs iedrošina, ka Eiro padomes prezidents Hermans Van Rompojs ir eh, sacījis, ka viņš redz, ka eh, nākamā nedēļā Eiro padomes sanāksmē varētu tiešām panākt labu virzību attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu un lauksaimniecības, kom, lauksaimniecības padome, protams, arī tas būtu ļoti nozīmīgi, un Eiropas parlaments tam sekos ļoti rūpīgi. Kas attiec uz padomē darāmo darbu? Eh, es domāju, ka mums ir jāpanāk strāva virzība attiecībā uz visiem neatrisinātiem jautājumiem līdz šim. Ir 30 apmēram jautājumi, kas ir vēl jāizlem, kas ir izrādījušies sarežģīti līdz šim. Šeit paliek darāms liels darbs, un esmu apņēmis pilns eh, mūsu pozīciju precēt iespējami drīzāk. Eh, es vēlos to paveikt līdz mārta beigām, un tad mēs varētu Mārta padomas sanāksmē apstiprināt šo pozīciju. Tas būtu apmēram paralēli tad ar jūsu pašu Eiropas parlamentā nospraustot tātad laika grafiku, kur jūs plānojat februārī arī svarīgi balsojumu šajā jautājumā. Attiecībā uz maniem kolēģiem lauksaimniecības eh, padome uh, var sacīt, ka viņi ir apņēmības pilni, eh, šo apņēmību parādi bija bijuši jau šīs nedēļas sākumā padomu sanāksmē, un eh, es jūtu tādu gatavību uz kompromisiem no visu sarunas dalībnieku puses. <clears throat> šo gatavības kompromisiem, acīm redzot, ir iedvesmojis arī Eiropas parlamenta pēdējo mēneša darbs. Eh, parlamenta apņēmība attiecībā uz KLP darbu ir parādījis grozījumu daudzums, kur eh, deputāti ir iesnieguši komisijas reforma priešlikumiem. Eh, 8000 grozījumu četros galvenos uh, dokumentos ir uh, šis skaits samazināts ļoti ievērojami, panāk daudz kompromisu un tas politiski droši vien bija, bija būtisks sasniegums. Apsveic Paulu de Castro referentu un referents par visu šo lielisko darbu, um, kas ir bijis tiešām lielisks. Apsveic jūs visus ar to. Uh, Tas ir bijis ļoti efektīvs darbs. Es domāju, ka jūsu darbs raida skaidru signālu padomēji, un es arī padomēju to skaidri pasacīju šīs nedēļas sākumā. Esmu tagad optimistiski noskaņots, ka parlamentam arī izdosies tikpat efektīvi strādāt kā jums, eh, un kā jau ieminējos, līdz marta beigām precizēt mūsu pozīciju. Eh, parlamenta grozījumos izteiktos viedokļus es ļoti rūpīgi ņemšu vērā, un arī mani iedrošina fakts, ka daudzās jomās e, iezīmējas e, e, daudz kopīgas starp mūsu abām institūcijām. Tomēr paliek arī tādas jomas un e, ne dažas vien, kur mūsu viedokļi tomēr atšķirās būtiski. E, tomēr esmu apņēmis pilns ar jums strādāt e, pie šīm jomām, lai mēs varētu viens otram pietuvoties. Un, protams, arī runāsim ar komisiju, lai mēs viens otru pozīcijas uh, skaidrāk izprastu, tehniskos jautājumus precizētu un rūpīgi gatavotos trilogu sanāksmēm. Esmu uh, optimistiski noskaņots, ka tas palīdzēs mūsu uh, sarunas efektīvi virzīt. Ja jūs piekrītiet, ka mums vajadzētu uh, institūciju uh, politisko vienošanos panākt līdz jūnija beigām, tad To varam izdarīt tikai pieņemot iespējami elstīgu pieeju trialogā. Neformāliem kontaktiem arī ir jānotiek, eh, lai eh, darbs virzītos raitāk. Ceru uz komisijas atbalstu, jūs komitejas atbalstu tajā, un priekšsēdz zinu, esmu apņēmības pilns, ir apņēmības pilns to arī darīt, un es ar viņu esmu arī savukārt apņēmies no savas puses cieši strādāt kopā. Visbeidzot, <clears throat> eh, mūsu pūliņas vadīs arī e, vēlme e, sasniegt Eiropas 2020. gada e, stratēģijas mērķis, kas ir vieda, ilgspējīga un iekļaujoša izaugsme, um, un arī attiecībos KLP tas ir ļoti aktuāli. Divu iemeslu dēļ domāju, ka tas sasniedzams. Pirmkārt, vispārīgie mērķi, kurus ir norādījusi komisija saviem reformu priekšlikumiem, tātad pārtikas ražošanu, kas būtu ilgspējīga Eiropas Savienībā, ilgspējīgs eh, dabas resursu un uh, līdzsvarots lauka reģiona attīstības scenārijs, tas viss saskan ar Eiropas 2020. gadu stratēģijām. Otrakārt, KLP ir pozitīva uh, bilance, uh, tā ir palīdzējis modernizēt Eiropas lauksaimniecības sektoru, palīdzot uh, dot pienesumu ne tikai ekonomiskai izaugsmē Eiropas saimnībā, bet arī ilgspējīgai pārtikas piegāžu drošībai. Un esmu arī pārliecināts, ka KLP šādi ieguldījumi dos arī līdz 2020. gadam un vēl pēc tam arī dzan. Uh, izaicinājums, kas, ar ko mums nāks sanākt, saskarties, ir uh, zaļināta tad Eiropas uh, KLP, un tas ir ne tikai mūsu interesēs um, lauksaimnieku, bet uh, visu Eiropiešu kopumā. Eh, taču, lai tas būtu panākums, mums visiem jābūt gataviem uz kompromisiem un elastīgiem jābūt. Eh, es eh, strādāšu ļoti smagi padomē, lai tas tieši tā notiktu. Strādāšu cieši ar Palde Castro, referentiem, komagri deputātiem, kā arī visiem pāriem procesā iesaistītiem spēlētājiem, liekot pamat Eiropas lauksaimniecības sektora nākotnē un parādīt, kā es uzskatu, ka Eiropas Savienības institūcijas, eh, ka tās tiek nopietni pārbaudītas, spēj sasniegt rezultāts īstajā laikā. Pirms uzklausījuši jūs jautājumus un komentārus, vēlos sacīt vēl vienu lietu. Nekad neesam iepriekš šādu uzdevumu veikuši. Nekad nav bijis manā skatījumā tik sarežģīts dokuments, kur eh, koplēmumu procedūrai ir bijis jāstrādā tik ambiciozā laika grafijā, e, kāds tagad ir mūsu priekšā. Taču e, laiks nestrādā mūsu labā, un tādēļ tagad ir e, izdevības tāds loks pavēries padomē, komisijai padomē šo darbu paveikt. Gandrīz četri gadi ir diskutēta KLP reforma, ir bijušas politiskas debatas starp ministriem un deputātiem Eiropas parlamentā divu gadu gaitā. Uh, Ja mums neizdosies vienoties par šo nākamo 5-6 mēnešu gaitā, tad ir reāli iespēja, ka mums tas vispār neizdosies šī parlamenta sasaukuma laikā. Nākamgad ap šo laiku jūs visi būsiet priekšvēlēšana kampaņā iesaistīti. To nevar noliegt. Šī gada septembrī būs būtiskas vēlēšanas Vācijā. Manā skatījumā mums tagad ir iespēja šeit parlamentā ir komiteja un parlaments kopumā, kas vēlas KLP reformas novest līdz veiksmīgam nobeigumam. Un padomē arī ir šāds noskaņojums. Ir prezidentūra, kas ir ļoti ambicioza šo procesu virzīt, panākt pozitīvs rezultāts nevis sasteigti, bet īstajā laikā, ņemot vērā vispārējo spiedienu, ar kur saskarāmies. Un pēdējo gadu gaitā manā skatījumā Eiropas Savienības institūcijas varbūt nav gluži tik e, efektīvi strādājušas, kā tām būtu bijis jāstrādā daudzās jomās. Tagad mums ir iespēja paveikt kaut ko ļoti būtisku, ļoti pozitīvu un dot stabilitāti, drošību, optimismu agropātikas jomā nākamos septiņgad gaitā. Es ceru, ka jūs strādāsiet ar mani Uh, uzticīgas pilnā sadarbībā nākamo uh, mēnešu laikā, lai tas tā notiktu. Uh, labprāt atbildēšu uz jautājumus un komentārus. Paldies! Grazie! Grazie, grazie davvero, Simon! Paldies, Simon! Es domāju, ka mums ir pienākums pierādīt, ka mēs varam mūsu būt mūsu atbildība augstumos. Mums tas ir jādara, un mēs to varam darīt, un pāri visam mēs to gribam darīt. Šis būs ļoti svarīgs periods, svarīgi izaicinājumi tiks risināti. Esmu pārliecināts, ka intensīvs darbs notiks arī ar uh, padomi, lai varētu vienoties pār šo ambiciozo mērķi. Tas līdz ar to Eh, mazinās dažādas interpretācijas, eh, kādas lasāmas varbūt arī presē par parlamentu darbu, un eh, esmu priecīgs dzirdēt ministra uzrunu un vēlmi cieši sadarboties ar, arī ar Eiropas parlamentu. Liels paldies, un tagad Saimon, te ir ļoti daudz kolēģi pierakstījušies, tūlīt padodu vārdu grupu koordinātoriem Alberts Des, EPP e vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Sirsnīgs veids jūs, ministra kungs. Ļoti priecājamies, ka tu esi šeit. Arī es priecājos, ka īrijas prezidentūra tagad šajā izšķirošajā brīdī uzņems atbildību pār procesu virzību, lai panāktu nākotnes ēst lauksaimniecības politikas vienošanos. Tu jau ieminējies par to, ka, protams, mēs eh, ar uzmanību uh, raudzīsimies uz to, kas notiks nākamā nedēļā padomis sanāksmē. Bez finansējuma mums neizdosies pieņemt uh, savus galāmus, un es ļoti ceru, ka nākamnedēļ izdosies vienoties par šo finanšu ietvaru nākamam, uh, eh, nākamai septiņgadēji. Paldies arī par tavu piebildi, ka mēs kā parlaments esam uh, savu darbu paveikuši saulaicīgi, un man bieži ticis jautāts, vai vispār ir iespējams tādā procesā, kur ir vairāk nekā 7000 grozījumu, vispār vēl kaut kādu pārskatu eh, orientēt, orientēties šajā procesā. Un es gribētu tiešām eh, uzslavēt mūsu priekšsēdi, kurš uh, ir šo visu procesu virzījis uh, ļoti veiksmīgi, un mums bija šīs balsojums pagājušajā nedēļā. Tas nav pašs par sevi saprotams. E, mums nav vienlīdzīgi šie līdzekļi mūsu rīcībā komisijai, ir daudz darbinieku, padomēji dalībvalstīs ir daudz darbinieku, un mums parlamentā ir mazāk, daudz mazāk darbinieku, un tomēr mums visu to izdevās paveikt. Es arī ļoti ceru, ka izdosies, ņemot vērā, ka parlaments tagad savu pozīciju ir precizējis kopā ar padomi, vienoties par saprātīgu lauksaimniecības politiku laika periodam pēc sākot no 2014. gada. Tomēr neesmu pārliecināts un man interesētu arī tavs viedoklis par to, eh, ka, eh, ja īrijas prezidentūrai izdosies to visu pabeigt līdz jūnija beigām, mums būs eh, tomēr grūti līdz 1. janvārim 2014. gadā Eh, sākt implementēt šo politiku. Man šķiet, ka realistiskāk būs tas, ka mēs 15. gadā tikai sāksim šo jauno KLP implementēt. 2014. gads būs nepieciešams, lai sagatavotos tam, manuprāt, dalībvalstīs. Var atbalstīt visu tev sacīto, mēs visi pieliksim pūliņus. Uh, eh, konkrēt spējīgi, ilgspējīgi lauksemcības politika Eiropas uh, Savienībā uh, redzēt nākotnē arī dzen, un vienmēr tiek diskusēts, diskutēts par to, kāpēc lauksaimniecībai ir tik liela sadaļa ES izdevumos. Nu, tas vienkārši ir saistīts ar to, ka citas jomas kā sociālā politika, aizsardzība, izglītība, pētniecība vienkārši uh, nav tik lielā mērā ES kompetence kā lauksaimniecības politika. Ja tie visi būtu uh, arī ES kompetencija, tad varbūt lauksaimniecība būtu tikai 1% ES budžeta. Tas ir jāatgādina. 500 miljoni cilvēki, kā patērētāji, tomēr arī gūs labumu no šīs mūsu KLP. Un esmu optimists, ka Irijas prezidentūra izdosies gūt panākums mūsu kopīgā darbā, vēl tev panākums tajā. Grazie, Albert. Paldies, Albert. Luís Capela de Santos, lūdzu. Es un Devardā. Muito obrigado, <coughs> presidente. Eu também queria. Paldies, priekšsēd. Arī es, protams, vēlos sirsnīgi sveikt ministru Simonu Kavanī mūsu vidū un novēlēt viņam visu labu padomus prezidentūras darbā. Gan kā sociālistu grupas deputāts, gan arī tātad, uh, sociālās grupas uh, vad, gadu, vadošais deputāts KLP jautājumos, gan eh, arī kā ēnreferents. Es vēl sacītu, ka šis ir ļoti svarīgs pusgads, jo īrija ir lauksaimniecības valsts un mēs uz to liekam liels cerības. Es īpaši eh, priecājos par apņēmību, eh, kuru jūs paudāt, un mēs esam tieši tikpat apņēmīgi. Vēlos sacīt, vēlas panākt darbu pārne, pabeigšanu, tātad vienošanos vēl Īlijas prezidentūras laikā. Esam sajutuši šo kompromisa garšu, kompromisa garu un no jūsu puses, un es tiešām vēlos redzēt to padomē kopumā, nākamā mēneša gaitā. Kas attiec uz mūsu ziņojumu? Mums izdevās 75 kompromisus no vairāk nekā 3000 uh, grozījumiem panākt un visas, visu varējām tos atbalstīt. Viss politiskās grupas respektēja vienošanos. Referenti, ēn referenti to, tos, tās atbalstīja. Balsojumā vairākums bija skaidrs. Mūsu pozīcija ir skaidra. Tātad šie dokumenti, šie dosie, attiecībā uz kurām mums ir vislielākās problēmas, tie arī ir labi zināmi. Un arī attiecībā uz tiem centīsimies panākt vienošanos. Vēlreiz vēlos apstiprināt, ka personīgi esmu gatavs izmantot arī viss neformālos kontakts, lai sasniegtu mūsu nosprausto mērķi. Šis ir laiks, kurā mums jārunā ne tikai formāli vienam ar otru, bet jāizrāda patiesa elastība, un es priecājos arī par jūsu atzinīgiem vārdiem par mūsu jau veikto darbu. Šķiet, nākamo mēnešu gaitā tas būtu jāturpina tāpat kā līdz šim. Paldies, Aldi vārdā, tagad Rita Rēmers. Paldies, priekšsēd. Godētais ministra kungs, priecājos, ka varam jūs šeit sveikt. Arī Aldes vārdā. Mēs visi zinām, kāds milzu projekts ir mūsu, mums tagad priekšā. Saturīgs tas būs ļoti grūts darbs, un mēs augsti vērtējam īrijas tautas gatavību būt apņēmības pilniem arī attiecībā uz jauniem izaicinājumiem, to risināšanu, un jūs jau sacījāt, mums ir jārod jauna pieeja šajās sarunās, lai sanāktu saulaicīgi panākt vienošanos, laika nav daudz, kā jūs pareizi sacījāt. Mēs zinām arī, ka īrijas tauta ir pazīstama kā izturīga, sīksta tauta. Un attiecībā uz šiem 30 punktiem, kur vēl jāpanāk vienošanās padomē, es ceru, ka arī jums tas izdosies, jo padomē īstenībā nav savādāk kā mums parlamentā. Viedokļi dalās ļoti būtiski, un ne visi vienmēr visos gadījumos būs apmierināti. Uh, Var jums tikai vēlēt panākums šo vienošanos tomēr panākt, lai būtu saruna mandāts ar no padomas puses skaidrs, lai mēs varētu trialogā panākt vienošanos, jo es domāju, ka parlaments darīs visu, lai mēs varētu trialogā saprātīgi viens ar otru runāt un panākt vienošanos, kas eh, no kā iegūt visas puses. Paldies! Paldies, Brīta! Un tagad zaļo vārdā Mārtiņa Ošlings, lūdzu. Jā. Paldies, ministri! Kungs, arī Es vēlos jūs zaļo grupas vārdā ļoti sirsnīgi sveikt. Šķiet, esam viens prāts, ka jums ir ļoti ambiciozs laika grafiks. Tas prasīs daudz no mums, un mums nākamo mēnešu gaitā vajadzētu parādīt arī attiecībā uz laika grafiku liela elastība. Varbūt jūs varētu vēl precizēt, ko jūs domājat attiecībā uz šo elstību, pa ko jūs runājāt, tātad ne tikai pārastā trialoga ietvaros, kā jūs to domājat? Varbūt jūs varētu precizēt tuvāko mēnešu laikā. Jums taisnība. Daudz būs atkarīgs no nākamās nedēļas lēmiem par daudzgadu finanšu plānu un bažas, manas bažas šajā sakarā jau esmu paudzis arī publiski, ka tur būs lēmumi, kas arī netieši ietekmēs sarunas, kad iet runa par samazinājumu ka būs nelīdzsvarot samazinājumi attiecībā uz pirmo un otro pīlāru. Tas mums rada lielas bažas, ka pirmais pīlārs arī tiek mazināts, bet ne tik ļoti kā otrais. Un es domāju, ka īpaši otrajā pīlārā daudzas dalībvalstis to uzskata par ļoti svarīgu instrumentu un gaidu no jums arī uh, to, ka jūs iestāsties par to, lai šeit būtu līdzsvarotība. Uh, taisnīgums ievērot. Van Rompojkungs šajos kompromisos ierakstīja daudzas lietas, kuras patiesībā nemaz nav viņa kompetencē, bet lauksaimniecības kompetencē, lauksaimniecības sektora, lauksaimniecības padomas kompetencē. Un tās sarunas ar parlamentu patiesībā diez vai atvieglinās. Mums ir vēl daži neatbildēti jautājumi, un parlamenta uh, galu pozīciju varēsim tikai tad paust, kad parlaments būs nobalsos, bet ļoti liela nozīme ir atvadīšanās no vēsturiskiem maksājumā, kurus dažas valsts vēlas atlikt mazliet, arī jūs valsts. Es to neatbalstu, jo tas, ko Vācija darīja ar reģionāliem modeļiem, ir pamats tam, lai visā Eiropā vienā līmenī attiecībā uz iespēju vienlīdzību nostāties Eiropā. Es domāju, mums visiem jābūt ambiciozākiem šajā ziņā, arī attiecībā uz maksājumu izlīdzināšanu Eiropā. Tas jāvirza ātrāk. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim uh, to valstu atbalstu, kas ir iestājušās pagājušā vilnī, viņas saka pamatot, ka tas ir jādara ātrāk. Mēs arī nedrīkstam zaudēt no redzes loka, ka uh, ir runa ne tikai par lauksaimniecības uh, sektoru konkrētspēju. Sabiedrība gaida no mums, ka mēs arī vides un klimata aizsardzības tēmas ņemt vērā. Un tas ne tikai virsrakst līmenī, viss jau it kā ir tagad teorētiski par zaļināšanu. Taču, ja tā paskatāmies rūpīgāk, tad tas it kā ir tikai paredzēts brīvprātīgi vai dalību valstu kompetencijai. To mēs nevaram pieņemt. Ja tie būs tikai tādi tukši virsraksti bez konkrēta satura, lai sabiedrība skaidri redzētu, ka šie līdzekļi nāks par labu arī videi. Un mēs kā zaļie esam īpaši uh, ieinteresēti šī jautājuma virzīšanā. To arī parādīsim, arī ja mēs tagad kompromisu sarunās visu savu viedokli pilnīgi nepanāc, bet sabiedrība no mums to gaida. Apzināsimies to. Uh, lauksaimniecībai jābūt ilgspējīgai, videi draudzīgai. Tas e, apzinās gan parlamentam, gan padomē. Paldies! Paldies, Džims Nikolsons. Tagad ECR vārdā lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, un es arī vēlos sveikt jūs, ministra kungs un vēl jums gūt panākums turpmāko mēnešu laikā. Pirmais mēnesis jau ir pagājis, tad nu pieci vēl ir atlikuši, un darbs, manuprāt, būs ļoti intensīvs prezidentūras beigās. Domāju, visi mēs to apzināmies, bet nu esam gatavi arī skatīties ejā šiem izaicinājumiem. Jūs savā uzrunā. Nu, par, nerunāt par uh, lielu kompromisu. Uh, Mēs ļoti labi zinām šai komitejā, ko nozīmē kompromisi, un to mēģinam vienmēr rast. Man ir jātā, jāuzdod viens tieši jautājums, vai jūs uzskatāt, kā padome ir gatava darīt šo darbu? Jo man šķiet, ka padome nav īsti informēta par to, kā darbu strādā parlaments. Un, manuprāt, jums tas būs ārkārtīgi liels uzdevums, jūs infor viņus informēt, ka mēs neesam vienkārši šeit, lai uzklausītu padomas viedokli. Mēs esam lēmumu pieņēmē partneris pār KLP nākotni. Un vēl viens jautājums par eh, pārtiks eh, nekaitīgumu. Eh, Divas, trīs gadus atpakaļ tik daudz uzstāts uz šo punktu. Daudzi runāja par to un visi uzskatīja, ka tas ir brīnišķīgi. Vai jūs varētu pateikt, kā mēs nodrošināsim šo pārtiks pietiekamību nākotnē? Lauksaimniekiem pieprasa mazāk birokrātijas, mazāk eh, papīra darbu, un jāteic, ka komisijas priekšlikumi nozīmēs izmaksas eh, palielinās par 50% administrācijas jomā, un es nezinu, kāda būs mūsu priekšlikuma, ko apstiprinājām pagājušajā nedēļa izmaksas. Es nedomāju, ka šīs izmaksas būs mazākas. Tad kurā virzienā mēs šeit ejam? jo jau no paša sākuma mums tiek teikts, ka mums ir jāpieņem zaļināšana pirmajā pīlārā, lai varētu nodrošināt budžetu. Tagad mums ir zaļināšana pirmajā pīlārā. Un nav atrisināts budžeta jautājums. Kā tas tiks risināts, jo tas ir fundamentāls jautājums. Kāda tad izskatīsies šī zaļināšana pirmajā pīlārā? Vai vispār tā tur ir jāsaglabā, vai arī tai, kā vienmēr esmu uzskatījis, ir jābūt otrajā pīlārā. Un tās ir absolūti svarīgas eh, jomas. Mums ir jāsniedz tāda politika, kādā var darboties Eiropas lauksaimnieki un kļūdu, kādu mēs šeit pieļaujam. Mēs gribam uh, vienu recepti visiem, visām valstīm, no ziemeļiem uz dienvidiem, no austrumiem uz rietumiem. Taču tas tā nedarbojas un mums ir jāparedz pietiekam liela elastība, lai tas būtu darboties spējīgi. Jūs sakāt, ka mums ir tagad iespēja to visu par to vienoties un īstenoties. Es gribu apliecināt, ka man grupa darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka jūs prezidentūras beigā tiktu panākta vienošanās. Taču man ir jums jāsaka, ka es nepiekritīšu tādai vienošanai vai kādam spiedienam panākt vienošanos, kas nebūs uh, īstenojama realitātē Mums ir nepieciešama tāda vienošanās, kas ir efektīva, un tāda vienošanās, kuras var parakstīt, eh, zem kuras var parakstīties arī tie, kam ka ir jāveic pārvaldība valdības līmenī, un ka tiem, kuri darbojas lauksaimniecības un pārtiks ražošanas līmenī. Paldies! Paldies, Džim! Tagad FND Vārdā Elmer kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsētāji, gotatais ministra kungs. Man ir jāaizstāja kolēģis Agņu. Jūs varbūt esat atvieglots, redzot, ka viņš šeit nav, bet esmu priecīgs viņu aizstāt. Nu, kaunīgi kungs, jums ir tikai seši mēneši, lai varētu uzlabot. Uh, šo KLP priekšlikumu, kur ir vienkāršošana. Tā tika solīta, tā tika nosprausta par mērķi, taču tagad tā ir zudusi bez pēdām. Kur e, ir birokrātijas samazināšana? Tā vietā tagad ir sarežģīti noteikumi attiecībā uz ekoloģiskajām vietām, dažādām. Dažādi e, finansējumi un nodokļu maksātāju naudas. Kā tas viss e, atvieglo dzīvi un kāds padara procesus caurspīdīgākus? Uh, Tā nav nekāda reforma. Izskatās, ka tas ir tas pats tikai sliktākā versijā. Un te mēs eh, redzam eh, protekcionistus, kas uzstājas tieši par saviem interesēm, piemēram, cukurnozari. Eh, nodokļu maksātāji maksās varbūt pat dubult naudu par cukuru ap, darba vietas apvienotā karalistē un citu vietu tiks zaudētas. Uh, Egņokungs man aicināja uzdot jautājumus par Brītu Teitan Lail uzņēmumu. Uh, Viņš uzdev jautājumus 28. Eh, novembrī par cūkura reformu. Šie jautājumi netika atbildēti. Vai jūs varētu apliecināt, ah, uh, ka jautājumi tiks atbildēti? Šīs dienas priekšlikums neatrisina šīs problēmas. Laiks, kad pieaug eh, pre, pārtiks preču cenas, šie priekšlikumi nozīmē tirgus nepareiz pārvaldību, Tas eh, mm, ietekmēs apvienoto karalistu turpmākā desmit gadu laikā, izmantojot savu prezidentūru lūdzu, lai varētu šo reformu padarīt par saprātīgu, lai laikā, kad pieaug cenas un pietrūkst pārtika, lai zemniekus. Uh, eh, eh, netraucēs strādāt tādas kropļot zaļināšanas iniciatīvas. Uh, Manā valstī un arī citās valstīs, lai eh, cūkur nozars darbinieki nezaudētu savas darba vietas kaut kāda novecoša protekcionismu vārdā, sagaidu jūsu atbildi. Labi, paldies. Tagad esam noslēguši grupu koordinātoru jautājumus. Tagad vārds Saimonam uz viņa, mm, viņa pirmajai reakcijai un pēc tam uzreiz turpinām ar ziņotājiem, mēnu ziņotājiem un visiem pārējiem. Lūdzu, Saimon. Right, well, all... Pirmkārt, pa, liels paldies! par jūsu tiešajiem jautājumiem. Šī saruna ir nepieciešama. Tātad tieši šāda sarunas ir nepieciešama, nevis joki. Par Alberta komentāriem vispirms. Es piekrītu, tā mums ir nepieciešams daudzgad finanšu plāna diskusijas nākamnedēļ, lai mēs varam progresēt. Uh, lai mēs varam sagatavot mūsu nostājas un noslēgt nostājas, mums ir jāzina, cik daudz uh, naudas tiks piešķirts KLP visā tātad šajā uh, budžeta ietvarā. No ministru pārdomas perspektīvas mēs gribam pieņemt pēc iespējas vairāk lēmumus uh, zem lauksamnieku ministru vidū attiecībā šo budžetu. Un, protams, sadarbojoties ar jums koplēmumu procesā, taču noteikti būs arī vēl lēmumi, kas tiks pieņemti nākamnedēļ par mm, daudzgad finanšu plānu sarunas, kuras vadīs Van Rompeikungs par zaļināšanu, lēmumi arī par eh, konverģents starp valstīm, kā arī par citiem sarunu jautājumiem. Noteikti visi, kas seko sarunām, jūs zinat, par ko ir runa. Es saprotu, ka pēc šīs sesijas jūs tiksieties ar kādu no komisijas par pārējais pasākumiem 14. gadam. Uh, tiek uzskatīts, ka uh, būs nepieciešams gads vai varbūt vairāk, lai varētu noslēgt šo politisko vienošanos par KLP reformu un tad ļaut arī dalību valstīm paredzēt nepieciešamos mehānismus, lai šī reforma varētu tikt īstenota dalību valstīs. Džīms Rodžers un citi arī runāja par to, par to, ka, lai ko mēs arī šeit mainītu politikā, mums ir jādara viss un jānodrošina, lai dalību valstīm būtu gana daudz laika, lai varētu īstenot izveidot savus mehānismus ar maksājuma aģentūrām un citām struktūrām, kāds ir jāizveido, lai nodrošinātu, ka KLP varētu tikt uh, īstenots pēc iespējas vienkāršāk un tiešāk. Un mēs nevaram steidzināt šo procesu 4-5 mēnešu laikā, tad arī Eiropas komisija pieņēmusi to, ka pat ja mēs vienojamies politiski jūnijā, tad mums ir atlikušais gads būs nepieciešams, lai varētu īstenot regulas, kas, un tad no, būs nepieciešama arī pārējais pasākumi 2014. gadam, pieņemot, kā tiks panākt vienošanās par daudzgad finanšu plānu, un tad, sākot ar 15. gada janvāri, mm, notiks īstenošana. Tas ir darba grāfiks, pie kura mēs pašlaik strādājam. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Tālāk Luisa komentāri. Esmu priecīgs, ka jums ir iespējas, ka es esmu mētiecīgi noskaņots, jo es tik tiešām esmu tāds. Un va, vairāk es ļoti apzinos arī Eiropas parlamentu lomu šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Arī Džīma komentāri. Es trīs gadus strādāju Eiropas parlamentā. Es ļoti labi zinu, kādas šeit ir frustrācijas satraukumi attiecībā uz koplēmumu procesu. Uh, Un uh, šis ir vislielākais koplēmuma process, kurā šī komiteja un Eiropas parlaments vispār jau kad ir piedalījies. Tad mums ir jānodrošina, lai process noritētu veiksmīgi. Sarežģītās jomas, kādas tās ir, Man ir ļoti grūti sniegt precīzu atbildi, jo Eiropas parlaments vēl nav noslēdzis savu sarunu pozīciju. Taču tās jomas, kas ir bijušas sarežģīts arī jums, būs arī liels izaicinājums man un uh, panākt vienošanos pārdomēs par zem nenovērtēšu arī prezidentūras uh, darba apjomu, kāds būs, lai varētu padomē iegūt uh, gala nostāju, jo viedokļi šķeļas par dažādiem jautājumiem. Uh, Tad, nu, pēc tam, kad būs vienošanās par daudzgadu finanšu plānu, finanšu plānu, mēs darīsim visu, lai varētu rast kompromisus. Protams, kad notiek sarunas ar parlamentu, tad tie būs lielie jautājumi - zaļināšana, iekšējā konverģence, atbalsts jaunajiem zemniekiem, šis capping. Un, manuprāt, būs arī uh, viedokļi, kas šķelsies pār tirgus pārvaldību, vienoto tirgus organizāciju, jo arī parlamentā dažādi viedokļi un arī padomēs ar dažādām dalību valstīm, kas gribas izvēlēties atvērtāk tirgus pieeju, citi nē, citi grib ciešāk pārvaldīt preču uh, cenas, cenas vārstību, un šīs atšķirības vienmēr būs. Un es domāju, arī trialogā ar komisiju un par, parlamentu padomu, es domāju, ka mēs varēsim atrasināt šos jautājumus ļoti pragmatiskā veidā. Prites komentāri viedokļa atšķirības noteikti būs, kā es minēju. Haslēn kungs Man ir ļoti grūti detalizēt runāt par zaļināšanu. Es zinu, ka šī joma jūs īpaši interesē, kāds varētu izskatīties rezultāts. Mums ir e, nepieciešams, protams, saruna mandāts, bet es varu sniegt personīgo viedokli, bet, nu, uh, E, jums no manis ir nepieciešams saruna mandāts, lai vienkārši varētu saprast un to īstenot. Tāpat laikā zaļināšanā ir priekšlikumi, kas ir ļoti vērtīgi tieši no vidas un ilgtspējības viedokļa e, pre, e, pārtiks ražošanas sistēmā. Un tas, ko mēs arī cenšamies šeit panākt, tas tiesa, kā revīzijas palāta uzskatīja, kā jauna KLP īstenošana uh, varētu nozīmēt uh, izmaksu pieaugumu par 50%, un es to nevaru pieņemt, arī padomu to nevar pieņemt, es to varu arī apstiprināt pilnīgi droši, tas nav pieņemams arī Eiropas parlamentā, tādēļ jau arī ir 8000 grozījumi, tādēļ ir arī vienkāršāks īstenošanas priekšlikumi, salīdzinot ar komisijas sākotnējiem, priekš, kom, sākotnējiem komisijas priekšlikumiem. Mēs visi esam atbildīgi par to, jūs nevarat teikt man, uh, ka mums ir jāizsnaž šis vienkāršošana, bet ko parlaments domā par vienkāršošanu? Tad sāksim trialogu, tad redzēsim, ko parlaments arī par to domā. Jūs sakāt, ka parlamentam ir jābūt uh, līdzvērtīgam partnerim lēmumu pieņemšanā, un tādā gadījumā jums ir vienlīdzīga atbildība attiecībā uz mani, lai mēs varētu īstenot visi kopā šo īstenošanu un tādu KLP, kas darbojas. Tad runāsim šeit uh, vienā līmenī un negaidiet tikai no manis visas atbildes. Es uh, Uh, sa sarunās ar pārdomi, mēģināšu panākt pēc iespējas labākās atbildes, arī jūs to darīsiet savā vidū, tad mēs tiksimies un tad cerams, ka no šīm abām institūcijām kompromisi mūs arī novedīs pie gala kompromisa, kas mūs apmienās visus. Jūs būsiet priecīgi arī dzirdēt, ka daži no kompromisiem, uz kuriem mēs pašlaik raugāmies, uh, tuvoties vienošanai padomē, tad uh, tie balstās uz jūsu panāktajiem kompromisiem pēdējo nedēļu laikā, jo tie ir ļoti saprātīgi. Es negribu tagad detaļās iedziļināties, bet uh, man ir ļoti svarīgi to jums pateikt, ka jūsu kompromisi ir svarīgi, citi kompromisi mums ir sarežģītāki, bet, nu, ja mēs būtu viensprāts par visu, tad jau koplāma procedūrai vairs nebūtu jēgas. Džīma komentāri. Jā, nu jūs esat ļoti tieši par eh, šo pārtikas eh, pietiekamību. Man tas ir ļoti aktuāls jautājums, tīri personīgi, un arī kā īrijas ministrs padomē vienmēr esmu uzsvērs šī jautājuma svarīgumu. Jā, Eiropas Savienības eh, kopēja lauksainiecības politikā ir jānodrošina tāda pārtika, kas ir nekaitīga un ilgspējīga, kas ir vidē draudzīga un kur tiek risināt arī klimata um, jautājumi, bet mums ir nepieciešams arī ražot vairāk pārtiks. Runāsim skaidri, mēs zinām, ka 2030. gadam pasaulē vajadzēs 40-50% vairāk pārtiks nekā mēs to ražojam tagad. Tas ir absolūti apstiprināts fakts, un 50. gadā tie jau būs vēl lielāki skaitļi, ņemot vērā. Uh, iedzīvotāju skaita pieaugumu, urbanizāciju, attīstības Āzijā, Āzijas kontinentā, Dienvidu Amerikā un tām līdzīgi. Arī jums ir jāspēlē savu loma šajā procesā. Jau vienkārši runāt par uh, vairāk pārtiks, ja mēs runājam tikai par uh, šo ekstensīvo lauksaimniecību, taču tas nav galvenais izaicinājums. Galvenais izaicinājums ir, kā mēs ražu, varam ražot pārtiku ilgspējīgā veidā. Uh, ņemot vērā arī visus izaicinājumus, ņemot vērā visus ierobežojumus, kāds mēs nosakam lauksaimniekiem, un ļoti pareizi, jo mēs gribam, lai lauksaimniecība būtu ilgspējīga, un tāpat laikā, kā mēs varam ražot vairāk pārtikas, un tas ir galvenais jautājums, kā, uz ko mums jāatbild šajā reformas procesā. Tādēļ jau zaļināšana ir ļoti svarīga. Tas viss ir jāpadara vienkārši, lai zaļināšanai būtu uh, sava loma un nevis eh, tikai tāda KLP eh, iekrāsošana žaļā, zaļā krāsā, lai lauksaimnieki arī būtu konkurētspējīgi ne tikai Eiropā, bet lai tie būtu konkurētspējīgi arī pasaulē. Kā mēs to panāksim? un kā tajā pat laikā mēs nodrošināsim uh, ilgspējību. Lūk, tas ir galvenais KLP izaicinājums, un tas ir tas, ko mēs mēģinam atrisināt uh, līdzsvarojumu zaļināšanu pirmajā pīlārā un arī otrā pīlāra mehānismus, lai varētu dalību valstīm noteikt šīs prioritārās uh, Uh, nozares vai tā, klimata izmaiņas pētniecība, inovācijas un tām līdzīgi iepretim sarežģītām mehānismam, kur ir arī dažādi uzsvari otrajā pīlārā un, uh, jūs zināt, mēs tā kā aicinam dalību valstis tērēt naudu progresīvi otrajā pīlārā, bet tāpat laikā mēs viņiem sajožam jostas, kad viņi to mē, mēģina īstenot. Nu, lūk, uh, tie ir mūsu kopīgi izaicinājumi, arī padomē mums nav visas atbildes, bet darām visu, lai lai pie šīm atbildēm tiktu. Un visbeidzot, Rodžer komentāri. Atceros arī tevi, Rodžer, kad strādāju parlamentā, man ļoti labs atmiņas. mēs politiski šeit arī raugāmies no dažādām perspektīvām, kā darbojas Eiropas Savienība. Manuprāt, ir ārkārtīgi liela vērtība tam, ka mēs kopīgi nosakām politikas visā Eiropas Savienībā par to, kā mēs ražojam uh, pārtiku, kā aizsargājam vīdi, kā aizsargājam mūsu iedzīvotājus un tā tālāk. Kopējā lauksanīcības politika, jāteic, ir vienīgā, visaptverošā, kopīgā politika, tīri ekonomiski, kas joprojām ir efektīva. Protams, ka tur ir trūkumi, pie tā mēs strādājam. Mums tā ir jāvienkāršo. Un mums ir jānodrošina, ka Eiropa ir konkurētspēja gan cukurtirgu, gan citos tirgos visā pasaulē. Un lai mēs varam izmantot jaunos augošos tirgus ārpus uh, Eiropas Savienības. Un lai varētu arī to līdzsvarot ar esošo cukura uh, rūpniecību, kas mums ir jāaizsargā. Un īrija ir ļoti liela pieredze uh, tieši cukuru jautājumā, un es zinu, par ko es runāju. Uh, un arī par to runāju kā ministra. Nu, esmu šeit ministra, uh, lauksaimniecības ministra priekšsēdētājs, līdz ar to negribu runāt par nacionālajiem jautājumiem. Uh, par konkrēto jautājumu man nav detalizētas atbildes, bet, nu, var mēģināt vēlāk uh, sniegt atbildi, bet es negribu sniegt pārāk daudz solījumu šai sakarā. Tas ir jautājums, kur problēma starp jūsu kolēģi un komisiju drīzāk. Nu, lūk, Tāda man, tāds mans atbildes. Gaid nākamos jautājums. Grazie, grazie. Paldies, paldies, Saimon, arī paldies par to, kādā veidā ļoti kompetenti arī atbildi uz jautājumiem. Atvainojiet, Rūbi kungam nedēļu vārdu, koordinātoru uh, vārdā lūdzu, jums vārds. Alfreds Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pievienoties saviem kolēģiem, kas ar izpratni un ar tādu iejūtību pieņēma jūsu uzrunu ministra kungs. Eh, ienākot zālē, jūs arī bijāt smaidīgs, un tas, ko jūs teicāt, vieš cerība, ka daudz kas no tā arī tiks realizēts. Mēs saprotam, ka ne no jums viena un ne tikai no padomas vien viss būs atkarīgs. Bet man ir ticība, ka īrijas pārstāvniecība, īrijas prezidentūra tagad šajā svarīgajā momentā, kad mēs nonākam finiša taismē, runājot par lauksaimniecības kopējo politiku Eiropas Savienībā, eh, ir laimīga sagadīšanās, jo, cik es saprotu, īrijas valsts vadītāji, un es ceru, ka tas turpināsies arī šeit, ir bijuši spējīgi valstī grūtos momentos ieklausīties tieši savas tautas balsī un rīkoties tā, lai tauta būtu apmierināta. Tas ir labs piemērs visas Eiropas Savienības mērogā. Es ceru, ka tas, ko mēs deputāti nesam šeit, būdami savu tautu balsis, arī jums dos zināmu iedvesmu un drosmu rīkoties biežāk atbalstot mūsu izlemto, mūsu kompromisos panākto. Es vismaz tā ceru. Pa šiem diviem gadiem, kopš mēs strādājam pie lauksaimniecības kopējās politikas savienībā, mēs esam redzējuši daudz desmitus piketu, daudz desmitus mītiņu, esam dzirdējuši dziesmas pie mūsu parlamenta sienām šeit, Briselē un Strasbūrā. Esam laistīti ar pienu, un kas tik vēl te nav bijis. Tā ir tautas balss. Un es arī pārstāvot gan savu politisko grupu, goju, gan Latviju, tās iedzīvotājus, vēlētājus, gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tas, kas tiek darīts ar tiešiem maksājumiem, te jau kolēģi arī par to runāja, nu, nav pieņemams godīgā un līdztiesīgā Eiropas Savienībā. Mēs ar vien, mani vēlētāji, lauksaimnieki ar vien vēl prasa, lai lauksaimniecības tiešie maksājumi tiktu ātrāk izlīdzināti. Gaidīt līdz 18. un 19. gadam, un tad priecāties, ka mums būs 65 vai 70% no Eiropas Savienības vidējā, ar to mūsu lauksaimnieki nav mierā, un ne tādēļ viņi mūs šeit sūtīja, lai mēs vienkārši parunātu un neko nepanāktu. Es ļoti ceru, ka jūs būsiet šo cilvēku un šo lauksaimnieku pusē. Tagad lauksaimnieki protestēt vēl turpina cīnīties par to, un Latvijā tuvākajās dienās Vijā Baltika ceļas eh, būvniecības visā garumā tiks sakurti 400 ugunskuri, ar kuriem lauksaimnieki lūdz, prasa un, un, un, un cer un aicina, ka mēs šeit Eiropas parlamentā uh, Eiropas padome un komisija sapratīsim viņu sāpes. Un pēdējais. Es ceru, ka jūs būsiet tas cilvēks, un jūsu prezidentūra to parādīs, kas daudz domās par sociāliem, jauks, la, eh, sociāliem jautājumiem lauksaimniecībā. Viņi ir daudz. Es te neuzskaitīšu, jūs viņus nesliktāk par mani ziniet. Paldies! Bene. Grazie, Rubiks. Des... Lielas paldies Rubikam kungam. Un tagad sākam ar ziņotājiem, ēnu ziņotājiem un pārējiem. Dantēn kungs. Pēc tam Pērēs kungs. Monsieur le ministre. Nu, ministra kungs, sākumā vēlos pateikties par apņēmību, kādu redzēju jūsos, lai piecu atlikušo mēnešu laikā nonāktu pie rezultāta, kas apmierinātu visas puses. Apvien Eiropas Savienības sauklis ir vienoti dažādībā, un es ceru, ka parlaments pagājušajā nedēļā arī šo saukli ievies, un mēs zinām, ka mēs visi esam mērķu, apņēmību vadīti attiecībā pret mūsu vēlētājiem. Nu, protams, tas viss var atšķirties atkarībā no mm, pārstāvjiem, un Luis Kapolās teica, ka notika balsojums, kur bija liels vairākums, un komi, daži cilvēki komisijā parlamentā varētu, komitejā un parlamentā varētu būt uh, neapmierināti ar attie, attiecīgām pozīcijām, un, un ka varbūt mums ir jāieklausās cilvēku balsīs. Un institū... savukārt institūcijas reizēm rada priekšstatu, ka viņas vairs neieklausās cilvēkos, un mēs noslēgsim šīs diskusijas brīdī, kad konteksts ir visai līdzīgs tam, ka tika ieviesta KLP pirms 50 gadiem, tad, kad uh, kopējā lauksaimniecības politika tika rādīta, sešu valstu Eiropā bija pilnībā atkarīga no citu valstu ražojumiem un bija jānodrošina pārtikas nodrošinājums. Un e, tagad šis izaicinājums ir ļoti līdzīgs. Tā tas ir ne tikai pie 500 iedzīvotājiem, un iedzīvotāji gaida no kopējās lauksaimniecības politikas noteiktu tirgus stabilitāti, aizsardzību pārtikas piegādes jomā, aizsardzību kvalitātes jomā, un tā tad būs nepieciešama lauksaimniecības ķēde, kas pareizi darbojas. Lai to sasniegtu, tāpēc arī to prasa dažādi runātāji, mums ir jāatcerās, tātad. tad izaugsmes eh, nodrošināšanas aspekts un darba vietu radīšana. Un eh, mums tiek prasīts gan sapratne, gan izaugsme, gan eh, nodarbinātības radīšana. Un es esmu pilnīgi gatavs rīkoties tā, lai mēs kopīgi nonāktu pie labiem kompromisiem. Mēs labi zinām, par ko tad mēs balsojām, kādas ir uh, sārunu līnijas dažādos eh, atzinumos, un mēs esam gatavi uzsākt sārunas. Es eh, atzīmēju, ka runa ir par sārunām, un tās tiks uzsāktas tik līdz būs oficiāls mandāts, bet es apliecinu savu atsaucību, gatavību rīkoties un nonākt pie rezultāta. Ir mana prioritāte turpmāko sešu mēnešu laikā. Grazie, Mišel. Adies. Paldies. Garsija Peres, pēc tam būs Magīnas kundze, kas viņam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties ministra kungam par klātbūtni šeit. Tāpat paldies par šīm ārkārtīgi interesantajām un saturīgajām diskusijām, kas notiek zīmīgā brīdī, jo ir jāturpina un jānoslēdz šīs sasaukuma darbs KLP ietvaros. Es domāju, ka jūs ļoti labi saprotat, kādas ir mūsu gaidas attiecībā uz īrijas prezidentūras lomu sarunu turpinājumā, lai nonāktu pie KLP reformas rezultātiem. Mums ir jāspēj nodrošināt šo koordināciju, sādarbību, par kuru runājām. Protams, mēs ļoti labi zinām, ka padomē ir eh, zināmas grūtības noslēgt atsevišķas vienošanās tehniskos jautājumos, bet es ticu, ka par spīti visam iepriekšējais darbs, mm, kas ir mūsu lauksaimniecības komitejā veikts, parāda to, ka mums ir sadarbības spējas, un tieši tām pateicoties mēs varam nonākt pie vienošanās mūsu komitejā. Mēs pārstāvam dažādas valstis, dažādas politiskās grupas, un uh, mums ir izdevies vienoties, mēs līdz ar to izprotam grūtības, kāds var rasties, bet ir jāatzīmē tas, ka šī reforma ir iespējama un ir jāraugās mm, tā, lai tā atspoguļo pašreizējo situāciju šajā jomā. E, fundamentāls jautājums parādās par lauksaimniecības dažādību. Mums ir komisijas priekšlikums, mums ir e, dažādi priekšlikumi, kas izriet no e, grī komitejas balsojuma, un mēs ņemam uh, vērā dažādību lauksaimniecības jomā Eiropā. Mēs ņemam vērā vajadzības un elastības nozīmību e, šajos instrumentos, zaļumošanas ziņā, konverģences ziņā. Un e, manā valstī šie jautājumi ir fundamentāli ļoti svarīgi. Un e, manā ieskatā rezul, darba rezultāti šeit parlamentā ir ļoti veiksmīgi. 7. vai 8. februārī jūs uh, sakāt, ka mēs varētu sagaidīt labas ziņas. Van Rompējs, uh, Rompējkungs uh, šķiet ir pozitīvi noskaņots. Es domāju, ka šīs labās ziņas nav noteikti saistītas ar uh, vienošanos, bet vienošanai ir jābūt labai. Un, kad es runāju par pozitīvu vienošanos, tas KLP kontekstā nozīmē to, ka ir jāizvairās no jebkādām papildu samazināšanas procedūrām, kādas bija pagājušos gados. Es domāju, ka mums ir komisijas priekšlikums. Uh, un mums nedrīkstētu vairs pieļaut kādus um, uh, samazinājumus. Runājot par kopīgo tirgus organizāciju, es domāju, ka mēs esam spējuši iesniegt interesantus priekšlikumus, kuriem nav tik lielu izmaksu, un to varētu izmantot tā, lai stiprinātu ražotāju lomu mm, pārtikas ķēdē. Un es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Mums ir jāatrod instrumenti, kas ļautu uh, saskaņot, harmonizēt uh, standartu interpretāciju, un es ceru, ka īrijas prezidentūra varēs ņemt vērā šos grozījumus, kādus esam šeit paredzējuši parlamentā, un ka tas mums ļaus virzīties pretī vienošanās panākšanai padomē. Un visbeidzot, noslēgumā es vēlētos jums uzdot jautājumu. Uh, Varbūt tas nav tieši jums adresēts kā eh, priekšsēdētājam lauksaimniecības ziņā, bet drīzāk kā ministram. Aptuveni pirms divām nedēļām mēs dzirdējām ziņas par eh, spāņu izcelsmes hamburgeriem, kuros bija zirgu gaļa. Un eh, šī spāņu izcelsme Nu, tātad šķiet, ka īrijas e, varas iestādes atzina, ka tas nenāca no Spānijas, bet gan no citurienes. Un es domāju, ka šī e, mūsu izcelsmes paskaidrojumam vajadzēja papildināties ar atzīšanu, uh, konkrētu atzīšanu, ka šie produkti nenāca no Spānijas. Es to atzīmēju, tāpēc, ka tā nav pirmā reize, kad mēs ar to saskaramies, ka te runāts par Spānijas izcelsmi, bet eh, beigās tas nemaz tā neizrādās, un tas aptumšo uzticamību, kāda ir ražotājiem, un te nav pat runa tikai par spāņu ražotājiem, bet uh, ražotājiem, kas ir Eiropā kopumā. Eh, Paldies! Magīnēs skundze, Kosinģer, lūdzu. Tieši maksājuma ēna referents. Paldies! Nu, dzirdot pēdējo kolēģi komentāru, es uh, gribu izteikt arī tādu novērojumu Dantēna kungs sacīt, mums ir nepieciešama tāda pārtiks ķēde, kas darbojas, lai darbojas gan ražotājiem, gan patērētājiem, ne tikai runājot par cēnu, bet arī par kvalitāti, par mārķēšanu, inspekcijām, kontrolēm, pārtiks piegādes eh, ķēdes laikā. Par to iestājas šī komiteja. Mums ir jāuzstājas to, lai tas tiktu īstenots, un varbūt arī kādu citreiz mēs detalizētāk varētu par to runāt. Eh, godētais ministra kungs, esiet no jauna sveikts eh, parlamentā. Uh, es arī noteicu maksājumu līmenis, kurus es ceru jūs atbalstīsiet nākamo mēnešu laikā. Jāteic, ka šis būs garš process, bet tā nav nekāda sarežģīta zinātne. Tas mums šeit ir jāvienojas par dažiem svarīgiem principiem. Jūs ļoti kaislīgi runājāt par pārtiks drošību. Un sarežģīto izaicinājumu par to, kā radīt pārtiku ilgtspējīgi un arī pie, radīt, ražot pārtiku vairāk. Tieši jautājums, vai jūsuprāt šīs reformas ļauj mums risināt šo izaicinājumu? Es uzskatu, ka šis tik tiešām ir mēģinājums radīt saskanīgāku, uh, holistiskāku lauksaimniecības sistēmu, kas iekļauj arī vides aspektus citiem jautājumiem, vai tas darbosies. Eiropas parlaments visā bija selstīgs. Arī pie budžeta jautājumiem, ar, eh, protams, viedokļi mums arī ir dažādi. Uh, un mums ir jūsu atbalsts, lai varētu iet tālāk. Man ir ļoti liels prieks, ka mums ir šīs neformālās eh, tikšanas, ka, tikšanās, kad mēs runājam par sarunu mandātu. Tātad parlaments ir tiešām labas gribas pilns, bet es dzirdu jūsu brīdinājumu par darba grafiku un par kalendāru, un kolēģiem pie tā ir jāpiedomā un jāņem tas vērā. Es domāju, tagad ir ļoti kritisks posms, un noslēgumā Nē, šī nav nekāda raķešu zinātne. Mēs zinām, kādi ir grūtie punkti. Strādāsim pie tehniskajiem aspektiem, cik varam, un kur nepieciešams politisks lēmums, tad uh, pie, uh, pieņemsim tos pēc iespējas ātrāk. Runas laiks ir beidzies. Paldies! Labi, liels paldies! Elizabeth Kostinģera ēnu referenta lauka attīstībai un Tālāk Vačakovskis met. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj. Arī no savas puses, ministra kungs, jūs šeit sirsnīgi sveic un paldies par ļoti iedrošinošiem ievadvārdiem no jūsu puses <clears throat> un precīziem atbildēm, kuras jūs sniedzāt uz pirmo jautājumu kārtu. Es domāju, ka īrijas prezidentūra ir radījusi ļoti labu signālu, līdzīgi kā iepriekšējie runātāji, attiecībā uz savu savām ambīcijām šo sarunu raundu novest pie uh, veiksmīga rezultāta. Un tomēr Albert Dess pamatot uzdeva jautājumu saistībā ar to, ka komisija uh, jau ir arī paudus, ka droši vien īstenībā jauno KLP varēs īstenot tikai no 2015. gada, tehniski jāpie, jāsagatavojas tam, un tādējā sakarā Jūs saprotiet, ka mums ir mazāk uh, problēmas attiecībos tiešmaksājumu uh, šo uh, jaunās kārtības starta atlikšanu, bet mazliet savādāk ir citās KLP jomās, īpaši ņemot vērā, ka dalībvalstīm ir jāsagatavo programmas, tās jāizniedzējas līmenī, tās ir jāapstiprina, jāsertificē, un mēs nezinām, uh, tieši kādi būs šie zaļināšanas pasākumi pirmā pīlāra ietvaros. Mēs šeit Eiropas parlamentā esam, manuprāt, ļoti konkrēts, labas priekšlikumus izteikuši tam, kā valstis, kuras jau tagad veic e, e, e, ļoti aktīvus ekoloģizācijas pasākums lauku politikā, kā mēs tos varētu arī uzturēt nākotnē, lai nenotiktu tā, ka uh, eh, KLP būtu soļs, solis apakai šīm progresīvām valstīm. Par to man interesētu jūsu viedoklis. Mm, un arī attiecībā uz budžetu. Valstu valdību vadītāju pēdējā eh, sanāksmi eh, par šo tēmu novembra beigās mēs tā intensīvi sekojām un tika solīts uh, Eh, es atvainojos, bija redzams, ka signāli attiecībā uz KLP finansējumu bija diezgan tādi, kas mūs dara bažīgus, īpaši attiecībā uz lauka attīstību, nesamērīgi samazinājumi. Tas ietekmēs arī dalību valstu budžetus, protams, un tomēr es domāju, ka lauka attīstībai ir nākotne. Uh, lauka attīstībā eh, finansējums tas ir paredzēts ne tikai eh, lauksaimnieciskai ražošanai, bet lai nodrošinātu nākotni izaugsmu lauka reģionos kopumā, un tā tam ir jābūt arī turpumā, turpmāk. Lauka reģionos ir daži, daudzveidīgi, dažādi uzdevumi, lai uh, nepieļautu to, ka lauki iztukšojās kopumā. KLP šeit ir būtiska loma spēlējama, un man jūs viedoklis interesētu par to, ministra kungs. Kā attiecībā uz šiem jautājumiem varētu tikt panākt vienošanās. Un droši vien būtu labi, ja jūs varētu arī pastāstīt mums tā varbūt nedaudz konfidenciāli par to, vai eksistē arī kādas sarunas jau par plānu B ja nu februāra galotnes sanāksmē neizdosies budžetu apstiprināt. Un tad mums nāksies eh, kaut kā tomēr dzīvot tālāk. Paldies! Paldies, Elizabete! Tagad viceprezidents Vočkovskis un tad Ola Šmits. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos turpināt um, Rūbika kunga izteikumu kontekstā, piebilstot, ka šī acīm redzamā nevienlīdzība tiešo maksājumu ziņā dā, starp dalību valstīm um, nomāca jaunās dalību valstis un ne tikai jaunās dalību valstis. Uh, šī nevienlīdzība. Ņemot vērā 18. pantu Eiropas Savienības darbības līgumā un saistībā ar 40. pantu 2 par Eiropas, Eiropas Savienības līgumām. Šie līgumi stigmatizē diskrimināciju un aizliedz un cenšas novērt nevienlīdzību situācijā, kādu mēs nevaram pieņemt, jo runa ir ne tikai par nevienlīdzību, bet arī par nelegālu situāciju Eiropas Savienības ietvaros. Olle Šmits un tālāk. Thanks, Paolo. I, I must be looking a little too Paldies! Es gribētu apsveikt tev personīgi un Airijas prezidentūru par tiešām šo nepieciešamo ķēlta enerģiju. Es neatkārtošu to, ko teica jau citi pasaulē, kur mēs uh, izšķērdējam 50%, tad uh, pārtiks pietiekamība tikai viens no jautājumiem, tur vēl daudz citu jārisina, un tad daži specifiski jautājumi, jo tu vari tik tiešām arī progresēt pie to risinājumu. Mēs runājām par dzīvnieku labturību. Um, mēs gribējām padomu, to gribēja desmit uh, dalību valsts vēl neīsteno visus šos noteikumus par dzīvnieku labturību, un to mēs redzējām arī ar bateriju. Un mēs šeit uh, likumdošanu mums ir jāsadā uh, konkrēti. Vai jūs varētu kādā veidā sodīt dalību valsts, ja viņas uh, neievēro noteikums par dzīvnieku labturību? par šī PID pagājuši. Tā tad arī par uh, aitu identificēšanu un uh, mums ļoti aktuāls jautājums un uh, arī šīs jautājums būtu risināms arī par šo zirgaļu burgeros. Varbūt, eh, es nezinu, kolēģi ir lietas kursā, kāds apmērs tas ir eh, apņēmis un uh, īrijas pārtiks eh, standarta aģentūra uzskat, eh, konstatēja, ka eh, apvienotā karalistē īrijā un arī citur pār, tiek pārdot hamburgeri ar, div, ar zirgu gaļu, apmēram 20% no hamburgeriem. Un te mēs runājam tiešām par pārtiks ķēdi ar zirgu gaļu no Polijas, Itālijas un kur vēl zin. Un te tiek piegādāt visā Eiropas Savienībā. Tas uzsver to, ka ir nepieciešama obligātā izcelsmes, obligātā vietējais izcelsmes mārķējums. Komisija par to runā, bet tas nekur tālu neiet. Es domāju, ka tiešām ir nepieciešams pie tā strādāt, vai jūs varat apstiprināt, ka tā būs jūsu prioritāte. Kas vēl? jums darāms arī pie KLP. Eh, jums tiešām būs nepieciešama īru eh, veiksme, lai eh, gūtu pēc iespējas vairāk sabiedroto šeit un padomē. Grazie, Lonore. Paldies, Šmita kungs, Dots un tad Harkins kungs. Sorry, Mr. President. Um, a momentary... Atvainojiet priekšsēdes. Mirkli nebija eh, tieši uzmanīga. Ministra kungs, sirsnīgi sveicam jūs komitejā, veic, vēl jums panākums jūsu uzdevumu veikšanā. Jūsu uzdevumi būs ļoti nopietni ne tikai KLP, bet arī kopējai zivsaimniecības politikai, kas arī ļoti svarīgi. Un <coughs> Eh, vēl jums panākt, gūt panākums līdz jūnijam. Un tiešām izaicinājumi netrūkst. Tajā skaitā arī saistībā ar budžetu, bet arī dzan, manuprāt, un to arī ilustrēja komitejas locekļi izteikumu, tātad dalību valstu gaidu eh, piepildīšanu. Kā to veikt? Vecās dalību valsts, dienvidi, eh, um, ziemeļi, austrumi, rietumi, daudz dimensijas, daudz gaidas iepretīm KLP, un man interesētu jūsu komentārs par to, kā jūs grāsaties šos šķērsļus pārvarēt. Un tad daži jautājumi, kas ir īpaši svarīgi manajam vēlēšana apgabalam Ziemeļīrijā. Pirmkārt, attiecībā uz reģionālo elastību. Man šķiet šis ļoti svarīgs jautājums. Mums nevar būt kopīga lauksaimniecības politika, kas ir vienāda 27 dalībvalstīs un pat arī visos šo dalībvalstu reģionos ar visām savām ļoti atšķirīgām vajadzībām. Es domāju, ka jābūt reģionālai elastībai no padomas puses. Tas ir ļoti svarīgi. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Manuprāt, mums ir jābūt arī reģionāli elastīgiem attiecībā uz zaļināšanu. Es vispār neesmu uh, zaļināšanas aizstāvu pirmajā pīlārē. Es domāju, ka tas eh, tā radīs daudz problēmas un mums būs uh, tikai birokratizācijas pieaugums. Man ļoti interesētu, vai uh, zaļināšanu nevarētu tomēr reģionāli uh, ašī piemērot, tas birokrātiju varētu mazināt un lauksemniekiem nākt par labu. Gan īrijas republikā, gan arī Ziemeļīrijā svarīgi ir, kā ir ar šo paušālu sistēmu. Es domāju, mums ir nepieciešams saprātīgs laika grafiks, un man ļoti interesētu, kāds kāda līdz šim ir padomē viedokļa par to izskanējuši. Un man interesētu arī attiecībā uz to, ko padom domā par atbalstu piensaimniekiem. Šis tirgus ir ļoti nestabils, un pēc 2015. gada īpaši mēs vēlētos uh, drošības tīklu tādu redzēt piensaimniekiem, jo mēs varam gaidīt, ka šī nestabilitāte šajā tirgu turpināsies arī turpmāk. Jūs pagājušo nedēļu likāt saprast, ka padomē varētu būt diskusija attiecībā uz zivs saimniecību, par institūciju kompetencēm, uh, Lisabons līguma, uh, uh, uz Lisabons līguma pamatu. Es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi, lai mēs gūtu skaidrību par to. Un šonadēļ es arī runāju ar komisāru Borgu par Uh, dažādiem jautājumiem, un uh, šeit ir jāraugas uz to, lai nebūtu tātad vien, nevienlīdzīga nāstu sadalīšana dažādās uh, valstīs attiecībā uz jauno KLP. Vēlam jums panākums, jūsu uzdevums nebūs viegls. Harkins, Pazemle, Brun, Jēger. Paldies, priekšsēdētāji Vispirms, ministri Kovanī, vēlos jūs šeit sirsnīgi sveikt, vēl jums labu. Es redzu, ka jūsu prezidentūrai daudz vēl labu, un jūs, eh, es domāju, precīzi raksturojāt situāciju. Tagad mums ir tāds iespēja loks pavērties, un tas arī aizvērsies atkal. Jo, ja mēs nepaveiksim tuvāko mēnešu gaitā to, kas ir darāms, tad jau tas būs laikam nākamais parlaments sasākums, kas šī šīs uzdevums risinās. To mēs nevēlamies. Mēs gribam paveikt šo darbu tagad, visi, es domāju. Un attiecībā uz koplēm procedūru, protams, mēs ne visu gaidām no jums. Tāpēc jau tā ir koplēm procedūra, ka mums arī ir sava atbildības daļa. Un daži īsi komentāri. Jūs sacījāt, ka 30 neatrisināt jautājumu līdz šim padomē. E, neprasīšu jums tos uzskaitīt, bet kāda pieeja jums būs, lai E, tos atrisināt. Otrakārt, attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu ir Van Rompoja un citu ierosinājumu, kas paredz būtiski samazināt lauku attīstības finansējumu. Ka, ko jūs domājat, kā tas ietekmēs lauka attīstību, ja tas tiešām tiks piemērots? Jūs runājāt par tādu absolūtu nēlastību attiecībā uz lauku attīstību. Uh, kā jūs grāsaties panākt to, lai elstība būtu lielāka. Un tad divi priekšlikumi, par kuriem parlaments ir devis piekrišanu, man interesētu jūs viedoklis par tiem. Viens ir tāds, ka dalībvalsts varētu līdz pat 30% no savas nacionālas aplokas izmantot, lai papildu maksājumus sniegt lauksaimniekiem. Tas ir Francijas priešakums, tātad divkāršu finansējums dažiem hektāriem, e, ko dalībvalsts var sniegt. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Man interesētu. Otrakārt, par zaļināšanu. Parlaments ir vienojies par grozījumu, kas paredz, ka par zaļināšanu būtu maksājumi, eh, eh, kas būtu samērīga ar eh, pamatmaksājumu, ko saņem lauksaimnieks. Tātad, citiem vārdiem sakot, lauksaimniekiem būtu dažāds šis atbalsts, ko viņi saņem pateicoties zaļināšanai. Kāds jūs viedoklis par to? Paldies, Lebrū! Un tad Elizabete Jēgle. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, es uh, neatkārtošu vēlreiz ierosinājuma vārdus, bet uh, mēs uh, ļoti atbalstām jūsu labo grību un vēlmi kaut ko darīt. Kaut Eh, mums jau ir mm, ierasts strādāt ar eh, kolēģi, kur arī darbojas līdzīgi. Eh, Koplēmumā mm, līmenis nav visiem vienāds, pat ja mēs esam uz pareizā ceļa, un problēma tomēr pastāv, jo kolēģi jau pirms tam to teica, un mēs piekrītam tam, cik nozīmīga ir nākamā mm, šī lauksaimniecības politika. Un galvenais jautājums ir pārtikas drošums bet arī samierināšanu starp šo līdzsvaru starp ekonomikas aspektu un vides aspektu. Un es saku, ka tā ir samierinājums, nevis opozīcija, jo ja mums neizdosies atrast vidusceļu, mm, tā lai nebūtu mm, šādas pretrunas starp ekonomikas un vides jautājumiem, tad, nu, citādi mēs nenonāksim ne pie kā Nu, veiksmīga. Pateicais, patiesais vidas jautājums ir budžeta jautājums un mm, laika grafika jautājums. Un kolēģis jau teica, un tas ir jautājums, kuru es vēlētos teikt, kā jūs izmērāt elastības iespēju vides eh, lauku attīstībai, un tā, lai, jo aizstāvēt lauksaimniecību nozīmē aizstāvēt laukus, un mm, šīs uh, lozungs par dažādību, Dantēna kungs to minēja, un tas ir jāizpauž praksē, jāatspoguļo praksē. Tas ir tas, ko gaida mūsu pilsoņi, mūsu lauksaimniecība, mūsu lauksaimnieki, un uh, tas ir mūsu nākotnes jautājums tostarp arī mūsu vismazākajām lauku saimniecībām. Es gribētu, lai jūs izteiktos par šo jautājumu, lūdzu. Paldies. Grācija Lebrum. Paldies, Elizabete. Pēc tam Kirliņa. Paldies, priekšsēdus, sirsnīgi sveicu jūs šeit, ministra kungs, un paldies par jūsu sacīto. Man radās iespējas, ka jūsu mēķi ir skaidri, jums ir skaidrs priekšstats par to, kā šos mēs sasniegt, un es domāju, mēs varam tiem arī piekrist. Ja mēs eh, definējam stabilitāti uz ilgspējas pamatu, kontekstā ar izaugsmu, tad es domāju, tas ir tas mērķis, ko mēs vēlamies panākt. Taču, ja es tad eh, raugos uz otro pīlāru īpaši, tad, nu, viss mūsu um, sacītā jūs varat saprast, cik mums tas ir svarīgs. Pirmais pilārs lauksaimniecība, otrs lauka attīstības eh, nākotne visiem, kas tur dzīvo. Vēls pieminēt vienu punktu, kas man šķiet svarīgs un kas debatēs tagad, eh, mm, nu, ar grūtībām saskarās, buksē nedaudz. Mūsu priekšsēdus jau sacīja, ja visiem būs, kas kritizējums arī presē, tad uh, ir, kas kritizējams, tad laikam mūsu priekšlikums nemaz nav tik slikts, labāk, ka visi mūs kritizē, nekā ka visi mūs slavē. Vakardien es ciemojos pie daudziem simtiem lauksaimnieku Vācijas dienvidu, dienvidos un bija pārsteigti, ka uh, tīri labi pārdzīvojuši šo viesošanos. Tātad lauksaimnieki tīri labi var pieņemt mūsu priekšlikumus, ja Eh, šī birokrātija nav pārāk šausmīga un nepārskatām un nesaprotam. Bet lūgums, kas tur izskanēja. Tātad ne tikai ekoloģiski saimniekošs uh, uh, saimniecības atzīt kā zaļināšanas atbalsts cienīgs, bet arī tādas, kas gadiem ilgi veids pasākums, kas ir vidas interesēs. Tad taču šāds taisnīgums. Mēs balsojumā to it kā arī paredzējām, un tagad ir šis divkāršais finansējums. Un ar šo sauklu divkāršais finansējums tiek saistīts, kas ļoti negatīvs, bet mm, nepiekrīt, ka tas ir negatīvi. Es vēlos, lai bioloģiskie lauksaimnieki, gan arī uh, pārastie lauksaimnieki, uh, visi pret viņiem būtu godīga attieksme lai nebūtu divkārši finansējums nevienai, ne otrai pusē, bet vienlīdzīga attieksme. Lūdzu, ņemiet to vērā. Paldies! Paldies, Elizabet! Esam jābūt labtiem par paveikto darbu. Girling un pēc tam Zikirieski kungs. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlētos eh, šeit sveikt ministra kungu. Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Es nerunāšu par KLP. Es nezinu, vai tas jums atvieglojums vai kā. Varbūt eh, jūs negribat runāt kādu citu jautājumu, jo viss ir pateikts. Es runāšu par kaut ko citu. Un varētu būt arī, nu, risks, ka aizmirstam cits jautājums. Paziņojums no komisijas no DG Sanko 29. janvāris priekšlikums aizliegumam par eh, sevišķiem pesticīdiem. Tu, kur ir strādājuši pie bītēm, ve, bišu veselības, mēs zinām, ka šie uh, pesticīdi uh, ir uh, tādi, kas radats jautājums. Jautājums, vai DJ Sanko ir bijis uh, samērīgs savos priekšlikumos tiecībā uz aizliegumu, vai viņiem ir pietiekams pamats. Uh, šādi rīkoties. Viņi piedāvā aizliegumu īstenot sākot ar 1. jūliju. Tas ir balstīts uz 16. Eh, janvāra EFSA ziņojumu, kur eh, tiek atzīts zi, trūkumi, datu trūkums un arī kā m, mm, eh, arī šī ziņojums tika izstrādāts ļoti ātri, jo to prasīja komisija. Iegad ir šie jautājumi par uh, parazītiem, un līdz ar to viņi piedāvā aizliegumu. Es uzskatu, ka tas nav samērīgi. Viņi atzīst, ka liela daļa uh, in, problēma nāk no tā, ka pesticīds netiek atbilstīgi uh, pielietots. Envi, un tad cilvēks arī cilvēku, kur izmantošas pesticīdus, uh, arī tiek pārstāvēt šajā parlamentā. Rīt būs sanāksme. Šodien, jā, atvainojiet, šodien, saka runātāji, aizliegums tiks īstenots ar īstenošanas aktu. Eiropas parlamentam tur nebūs nekas sakāms, tikai jūs padomu varat uh, rīkoties šai sakarā. Uh, Es gribētu, lai jūs mums norādītu, ko jūs par to domājat, vai jums ir viedoklis par to, un kā jūs domājat, šīs diskusijas attīstīsies ar skofa, un uh, kā padome skatīs, uh, kādas rekomendācijas kāds varētu saņemt. Paldies! Sikirjerski kungs, un tad Kalniec kundze. Jeśli chodzi o te wspomniane pestycydy, to brak jest analizy. Runājot par pesticīdiem, mums nav attiecīga izvērtējuma par kvantitāti un veidu citiem, citām substancēm, ar kurām mēs varētu aizvietot šos pesticīdus. Kas tad būtu slikt, labāk? Un es piekrītu tam, ka uh, vajadzētu veikt pētījumus un pārdomus par šo tēmu. Atgriežoties pie kopējās lauksaimniecības politikas reformas. Ja šī reforma iesaistās ražošanas struktūrā, un tad, kad šāda struktūra tiek mainīta, tas nozīmē, ka mainīta tiek arī ienākumu struktūra. Uh, Un tad ir jautājums, kā uh, līdzsvarot šos ienākumus. Apmēram 20% samazinājums paredzēts jaunajā perspektīvā attiecībā pret iepriekšējo perspektīvu. Un, lai paaugstinātu Baltijas valstu daļu, ir jāsamazina citu valstu daļa, nemaz nerunājot par to, ka pievienošanās pienākumi uh, ir pilnībā aizmirsti, tie netiek īstenoti. Jāņem vērā tas, ka šī reforma tiks pieņemta. Brīdī, kad tiek samazināti finansējumi un lauksaimniekiem būs mazāk ienākumi nekā iepriekš. samazinājumu politika atspoguļojas un izpaužas visvairāk nabadzīgākās valstīs, kur nepieciešams investīcijas modernizācijā. Eh, tālāk šie, mm, šis darbs pie KLP pārklājas pie darba mm, pie eh, regula 2014. gada regulas, vai ir iespējams tos uh, Mm, kaut kā miedarbot. Zinām, ka laika grafiks ir ļoti saspringts un cerams, ka mums izdosies atrast veiksmīgu risinājumu, jo mums jau ir iepriekšēja darba pieredze pie šī jautājuma. Runājot mm, par intervenci. Šī darbība lauksaimniecībā rezultējas mm, sezonālā aspektā, jo tieši no klimata uh, atkarīgi lauksaimnieki. Tur 10 līdz 15 procenti var, ievi, var ieviest izmaiņas tādai pašai, tādām pašai lauksaimniecības produkcijai atkarībā no klimata. Un visbeidzot, kohēzijas politikas problēma. Kohēzijas politikam virzās pretī urbānai politikai, pilsētu politikai, kas tagad dominē. Un tā pameta lauku nozari, un te vajadzētu atjaunot iepriekšējo ja saikni šajā ziņā. Ir dažas problēmas, uh, attiecībā uz ārējās darbības dienestu, bet par to mēs varbūt varēsim runāt nākamajā reizē. Eiropa netiek uzklausīta pasaules līmenī mm, attiecībā uz risinājumiem, kādus mēs piedāvājam, lai um, nodrošinātu ar pārtiku pasauli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā mūsu klātbūtni Pasaules tirzniecības organizācijā. jo te mēs skatām Eiropu pasaules kontekstā. Si. Paldies. Kalnietis lūdzu, kundze. Oui, merci, monsieur le président. Um, I would like to, to join. Es uh, vēlos arī uh, piekrist tiem, kuri daudz sagaida no īrijas prezidentūras, jo es saprotu, ka ja netiek panākta vienošanās par daudzgada finanšu plānu, un par KLP reformu. Tad, nu, šīs darbs būs jādara nākamajam parlamentu sasaukumam. Es eh, jums eh, vēlu gūt panākumus. Eiropas Savienība ir balstīta uz dažiem fundamentāliem principiem, no kuriem viens ir e, vienotais tirgus un otrs ir e, godīga konkurence šajā tirgū. Ikreiz, kad es runāju ar Latvijas lauksaimniekiem, Lietuvas igauņu lauksaimniekiem, viņi vienmēr man prasa, kur ir šī godīgā konkurence mums. Tādēļ mūsu ministru prezidentam padomē. Tā ir absolūta sarkanā līnija. Proti rast taisnīgu risinājumu. Pirmajā un otrajā pīlārā. Latvijai, un es zinu, ka arī Igaunijas un Lietuvas kolēģi uh, ir tikpat mētiecīgi noskaņoti. Es saprotu, ka nauda, kāda ir nepieciešama konverģencei, tiks paņemta no citām valstīm, bet lauksaimnieki šajās citās dalību valstīs jau desmitiem gadu izmantoja iespēju, lai izveidotu spēcīgu lauksaimniecību Latvijai, Lietuvai, Igaunijai tikai pēc PSRS sabrukuma mēs atgriezāmies pie uh, brīvā kopīgā tirgus ar visām no tām izrietošajām sekām. Es domāju, ka jūsu lēmums būs god taisnīgs un balstāmies ceram uz jūsu kompetenci. Paldies, Kalniec kundze! Poi Igins. Ašvert, kungs, lūdzu. President, thank you very much. Just as a... Jūs paldies priekšsēdētāji, tie tāds informācijas punkts. Es varbūt gribētu arī nedaudz nomierināt komitejas gaidas attiecībā uz budžeta pieņemšanas procesu, un es šeit runāju kā budžeta komitejas dalībnieks. Tas tiesa, ka Van Rompēja kungs ir cerība pilns, lai 7. 8. februārī vienotos par budžetu, bet ir jāuzsver, uh, ka ir vēl ļoti um, daudz, kas jādara, lai, un būs jādara, lai nonāktu pie šīs vienošanās arī pēc tam. Tātad, ja pat padoma var vienoties februārī, tad atbilstīgi Lisabonas līgumam, tad ir jāsaņem arī parlamenta piekrišana. Un ātrākais, kad mēs varam par to izteikties, ir mārta plenārsēde. Uh, Mārta plenārsēdē būs nepieciešams tādā gadījumā kvalificētais vairākums balsojumā. Kolēģiem ir arī jāzina, ka parlaments ir noteicis ļoti ambiciozas prasības attiecībās tas gadu finanšu um, schēmu. Tātad 550 kolēģi balsoja par 1,1% pieaugumu budžetā. Tātad tas ir noteikts. Uh, apstiprināta uh, parlamenta nostāja, un jāteic, ka tas ļoti attālinās no 1,01% uh, pieauguma Van Rompē priekšlikumā. Papildus tam vēl arī Eiropas parlaments ir paredzējis uh, noteikti četrus galvenos prasības punktus. Un šie visi četri nav pašlaik pieņemami padomē. Tātad es gribu tiešām nomierināt šīs gaidas jo parlaments jau arī var noraidīt Van Rompē priekšlikumu Marta plenāra sēdē. Gadījumā, ja tas tā notiktu, tad būtu maksimālais trīs mēneši, kurā mēs tad varētu vienoties par kompromisiem. Un ne, tur nav nekādas norādes uh, par skaitļiem, kādas varētu būt pieejams KLP finansēšanai. Paldies, Ričard! Nu, ļoti labi, ka tu mums to atgādināji Tad ir Dofman kungs un. Jā, tankie. Paldies, ministra kungs. Es vēlējos turpināt ar to, ko mans iepriekšējais runātājs pabeidz, proti daudzgadu finanšu plānu. Uh, Šeit ir runa ne tikai par naudu, bet arī ar naudu saistās saturiskie jautājumi. Un ja mēs paplūkojam ierosinājumus, tad ir runa ne tikai par kopējo summu, bet budžets e, veidojas no budžeta pozīcijām, kas savukārt katra ar savu saturu varētu gadīties tā, ka daudz gadu finanšu plānu būtiskas sadaļas tad patiesībā tiek lēmts no finanšu ministriem, un mēs tad tikai tā skrienam iepakais. <clears throat> Kā šīs divas lietas varētu savienot? Man interesētu jūs viedoklis par to. Saturiski par KLP reformu. Jūs pareizi sacījāt, ka mums ir jābūt ar ambīciju veikt tādu reformu, <clears throat> kas lauksaimniecību nākamajā desmitgadē Eh, lai tā būtu konkurētspējīga un ilgtspējīga. Ja mēs uz to tiecamies, tad varam <clears throat> arī drosmīgi virzīties. Pat labam ir tā, ka apmēram 80% no kopējiem izdevumiem ir uh, patiesībā uh, nodokļu ienākumu, kas tiek maksāti e, lauksaimnieku atbalstam, un tikai 20% tiek tērēti otrajā pīlāgrā, lai lauksaimnieki varētu strādāt inovatīvāk, vidē draudzīgāk un tā tālāk. E, kāpēc mēs nevarētu būt drusku drosmīgāk un šo procentu, šo samēru pamanīt, lai tiešām lauksaimniecība varētu kļūt um, uh, ilgspējīgāk? Par to jau izteicās ar daži no iepriekšējiem uh, runātājiem. Man liekas, mēs esam krustcelēs. Pirmo reizi pēdējo desmit gažu gaitā eh, pārtikas tirgus vairs nav pieprasījuma tirgus, atvainojiet, um, piedāvājuma tirgus, bet kļūst par pieprasījuma tirgu. Un tas ir ļoti būtiski, tā ļoti būtiski izmaiņa attiecībā uz līdzinā projektu pro, politiku. Uh, E, kur mums nāsās tik galā ar to, ka mums bija pārprodukcija ES tirgū. E, un es domāju, un šeit apelēju pie jums kā savas valsts ministri, vairāk iepriekš runāt arī runāja par to, un es vēlos, ka iekšējās konverģences jautājumā mēs būtu nedaudz drosmīgāk. Eh, šī vēsturisko prēmiju saglabāšana, manuprāt, nav ilgspējīga. Manā valstī un vāciski runājošajā eh, vispār, teiksim, valstīs bija tāds um, termins par zemniekiem, divām zemniekiem. Um, tie bija tātad lauksaimnieki, kas tā e, ērti saņēma šos maksājumus, un citiem, kas tiešām strādāja laukos, viņi nācās maksāt viņiem. Un, ja jūs paskatieties uz valstīm, tā skaitā arī manis pārstāvjot, tad mums ir šie e, tiešām divāni prēmiju saņēmēji tagad. Tātad vesela virkne zemnieku, kas E, ir e, e, šos vēsturiskos maksājumus saņēma, bet patiesībā lielā mērā ir no lauksaimniecības ražošanas aizgājuši un dzīvo tīri ērti no šiem maksājumiem. <clears throat> Par to tiks saņemta pamatot kritika arī turpmāk, un es domāju, mums ir iespējami ātrāk no šīm vēsturiskā prēmija maksājuma apjomiem jāvirzās prom un jāpanāk taisnīgāk Eh, modeli, kas ir visiem pieejams. Paldies! Paldies! Un tad uh, pēdējais runātājs ir Higgins, un es vēlos šeit sveikt īrijas studentu grupu. Saimon, viņi šeit ir ieradušies uh, studenti no. Feinigal Ministro Saimo, par cui li saluto, li ringrazio essere qui. Paldies, ka esat ieradušies tagad eh, pēdējais runātājs. Paldies, priekšētāji kungs. Eh, eh, paldies Maginas kundzei, ka viņi ir uzaicinājušas jauniešus un arī piekrītu citiem kolēģiem un vēlreiz sveicu arī ministru, kurš arī šeit trīs gadus strādā parlamentā un tagad un bija arī atbildīgs par lauksaimniecību un arī zivsaimniecību. Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Es tiešām varu jūs abrīnot par to, cik uh, liels ambīcijas jums ir uh, prezidentūras laikā. Es tiešām ceru, ka lietas notiks kā prognozēts. Trīs īsi jautājumi. Vispirms pīlē, pirmais, otrais pīlāri. Vai jūs paredzat, ka uh, būs uh, elastība attiecībā uz pirmo un otro pīlāriem? Uh, Otrs jautājums par uh, šo, šiem saistītiem maksājumiem. Eh, manuprāt, ir jānodrošina, ka dalībvalsts, kuras nav, uh, uh, kuriem nav atsaistītie maksājumi, lai viņi nenonāktu nevienlīdzīgā situācijā, un tad reģionalizācijas jautājums. Es uzskatu, ka reģionalizācija nevarētu izmantot, lai ātrinātos no vēsturiskajiem maksājumiem. Paldies! Bene, abbiamo... Labi, paldies. Nu, tagad noslēdzām šo garo jautājumu ciklu, godēju dārgais Saimon, arī dzirdēju dažādus viedokļus, un tagad tev ir iespēja atbildēt. Un vēlreiz arī Agri lauksaimniecības komitejas vārdā veiksmī darbā. Mums ir daudz kopīgas atbildības šīs īrijas prezidentūras laikā. Mēs kopā darīsim visu, lai sasniegtu mērķi. Uh, Nu, veiksmi tev, veiksmi mums, un tev tā tad noslēguma vārdu. Paldies! Um, word, my... Galvārds varētu būt vairāk nekā viens vārds no manas puses, jo um, izskanēja vēl daudz jautājumu, un es negribu daudz ilgāk jūs kavēt, bet es gribētu tomēr mēģināt atbildēt uz dažiem no jautājumiem. Sacīšu arī to, ka var jums tikai savu personisko viedokli paust kā īrijas ministrs, bet esmu šeit arī kā padomes uh, pārstāvs. Un attiecībā uz pēdējo sacīto, nu, nevar jums pilnīgi viss atbildēt. Tām tas ir. Tas jānodala. Rubika kungs un citi patiesībā arī no Baltijas valstīm Eh, izteicās, un es esmu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pirms dažiem mēnešiem viesojies Viļņā, Rīgā, Tallinā, un es tiešām centos saprast lauksaimniecību šajās trīs valstīs, jo es zināju, ka šī būs tēma, un tāda tā arī ir. Personīgi, arī no īrijas vietokļa, mēs ļoti atbalstam šo trīs valstu prasības pēc labāka risinājuma attiecībā uz konverģents tiešmaksām konverģents. To, protams, e, e, ministra līmenī lems, tad padomē, bet arī parlamentam tas būs jāapstiprina. Tas nav automātiski, to es saprotu. Un es jums nevaru pat labam konkrētu skaitli nosaukt. Lielākā daļa no jums laikam zina apmēram, pa kādiem skaitļiem, pa kādiem procentiem mēs varētu runāt. Tas, manuprāt, tā ir virzība, būtiska virzība pareizā virzienā. Un drīz visi, kas ir runājuši, arī atzīst, ka tāda ir nepieciešama. Bet es negribu tagad e, kaut ko sasolīt, e, kas nākošu nedēļu netiks izpildīts. Sakā raudzīsimies, kas notiks, kad val, valstu vadītāji tiksies, bet personīgi es ļoti lielā mērā jums simpatizēju. Tomēr ir arī jālīdzsverot tas kad ir runa par pirmā un otrā pīlāra izlīdzināšanu. E, ir dažādas alokācijas valstīm pirmā un otrā pīlārā, tad jums ir jāraugās uz to, kā KLP atbalsta procesu ilgspējīgai, konkrētspējīgai pārtiks ražošanai kombinējot pirmo un otro pīlāru. Taisnība. Visi uzlabojumi valstīm, kas uh, gūs uh, uzlabojums pirmā pīlāra ietvaros, nāks pasliktu citām valstīm. Jūs zināt, kā tas darbojas - 90% palielinājums, un tad treš, trešdaļa pieaugums, un tas, to tad, tas izlīdzinājums, tad, tad valstīm, kas saņem vairāk, turmāk saņems mazāk. Un es domāju, ka attiecībā uz Baltijas valstīm šeit būs, zinām, izlīdzināšana, jo tām bija tiešām, tas bija ļoti tālu no vidējā maksājuma. Bet nu redzēsim, kas notiks. Es nebūšu viens, kas to lems, zinu, kāds ir mans viedoklis par to, bet valdība vadītāji, valsts valdība vadītāji pieņems lēmumu, un tad parlaments to martā apstiprinās, ja parlamentam tas šķitīs apstiprināšanas cienīgs. Eh, Dantēna kungs runāja par nepieciešamību pēc vienotības daudzveidībā. Šī ir vienot politika 27 dalībvalstīs, drīz jau 28, bet mums jāņem vērā arī, ka starp Kipru un Ziemeļ Somiju mums ir ļoti dažādas eh, apstākļi lauksaimniecībai, eh, dažādi izaicinājumi lauku reģionu attīstībai, vai tā ir apūdeņošana, eh, meliorācija, mežsaimniecība. Tas viss ir kaut kā jā iepasē vienotā ietverā, bet mums jābūt piesardzīgiem, lai mēs no vienotās politikas uh, izjūtu nekļūtu tik elstīgi, ka katra valsts darītu pilnīgi savu. Un tad jau mēs zaudētu šo vienoto pieeju par vienoto tirgu pārtiks ražošanai. Tātad šis ir līdzsvarošanas tāds uzdevums. No vienas puses mēs gribam saglabāt vienoto tirgu, vienoto politiku, vienotus standartus pārtikas ražošanai tajā pat laikā cienot daudzveidību un saprotot, ka ir jābūt elastīgiem attiecībā uz dažām valstīm. Parlaments ir izdarījis liels pūliņus, lai šo līdzsvaru nodrošinātu. Jūs sagatavoties grozījumos un kompromisos, tas nav viegli, to es saprotu. Komentēšu arī par uh, zirgaļu uh, hamburgeros uh, šī storija, kas pacēlās īrijā pirms dažiem nedēļām. Uh, Attiecībā uz Spānijas domājums ir jāprecizē šeit e, kaut kas. Nevienā brīdī neviens īrijā nerādīja ar pirkstu uz Spāniju. Es saprotu, kādēļ tas jums izraisa, zinām, jūtīgumu, ņemot vērā pagājušā gada kontroversijas par gurķiem, kur e, Spānija it kā e, tika teikts esot vainīgi un izrādījās, ka tas bija pilnīgi nepamatot. Eh, kas te notiek? Pārtikas drošības aģentūra īrijā eh, ir pilnīgi eh, manas ministrijas pakļautībā, un viņi ir ņēmuši paraugus no lielveikaliem, no veikaliem tātad pārtikas un no patērētāja tiesība aizsardzības viedokļu, un viņi saņēma tātad rezultāts no vislētākā sasaldētā burgera un tur uh, bija pozitīvs rezultāts par uh, zirgu DNS, un tad um, viņi pārbaudīja to vēl vairāk un konstatēja, ka tiešām jātur ir zirgaļi, un viņi tad publicēja testa rezultāts, uh, un uh, tad izrādījās, ka uh, tā tad bija uh, E, dažāda, no dažādām valstīm izcēlsme e, šai zirgaļai un e, jābūt uzmanīgiem ar šo rezultātu vērtēšanu, jo šī zirgaļa bija varbūt pat tik nelielā daudzumā, ka tā varēja transporta laikā tur piemaisīties, jābūt piesardzīgiem, bet Spānija un cita es valsts tika minēta presē, un pēc tam testi parādīja, ka patiesībā problēmas cēlonis bija uh, diezgan būtiska zirgaļas daļa vienā burgera gaļā. Patiesībā tas bija no citas ES dalību valsts šī gaisa izcelsme, un mānās ministrijas izmeklēšanā nekad patiesībā netika vainota neviena dalībvalsts, un es arī būtu piesardzīgs ar šādu vainošanu, kamēr mums nav skaidri pierādījumi par to, eh, kas tad ir problēmas cēlons. Tagad mums ir šie pierādījumi, starp citu. Tātad, ja ir bijusi negatīva publicitāte Spānijā vai apjukums Spānijā, e, tā rezultātā tas e, noteikti e, nebija gribēts. Un es tiešām labprāt arī apliecināšu, ka Spānija nebija šīs problēmas cēlonis. Tā bija arī nebija Nīderlanda, kas arī tika pieminēta sākotnējā preses ziņojumā. Bet, nu lūk, šī visa preses uh, Histērija eh, radās tāpēc, ka mēs publicējam šos uh, eh, eh, DNS rezultātus vai šī aģentūra, kas ir mūsu padotībā, un žurnālisti izdarīja pārsteidzīgs secinājums tā faktiski. Tad to es gribēju jums precizēt. Ja tas ir radījis uh, uh, neapmierinātību Spānijā, man ļoti žēl tiešām uh, um, ka tā, tas ir izveidojies. Attiecībā uz Mareidas sacīto. Priecājos, ka Mareida Megines sacīja, ka šī nav raķešu zinātne, jo tiešām tāda tā nav. Mēs visi esam politiķi, lielākā daļa no mums ir ļoti pieredzējuši politiķi. Šīs sarunas, kuru mērķis ir pabeigt diskusijas debatas veiksmīgi, kas ir gadiem ilgi jau notikušas intensīvāk, divu gadu periodā, un gatavošanās jau četri gadi. Mūsu sarunu spējas tiks pārbaudīts nākamo piecu mēnešu gaitā. Ceru, ka mums izdosies panākt uh, praktiski, pragmatiski rezultātu, gūt rezultāts tiešām līdz jūnijam. Ja mums to neizdosies līdz jūnijam paveikt, tad radīsies visādi spiedieni, un tā būtu tiešām liela izgāšanās mums visiem. Mums visiem. Ja mums neizdosies šo darbu pabeigt līdz uh, šī parlamenta sasaukuma beigām. Šeit nav raķešu zinātne, bet tomēr ir nepieciešama gatavība kom uz kompromisiem un īsta darba ētika, darba ētos, lai mēs panāktu vienošanos īpaši trialogā. Desmit nedēļu laikā mums būs jāpadara tas, kas parastā trialogā eh, iet 18 mēnešus. Tas nebūs viegli. Kas attiec uz pārtiks drošība, vai tas darbosies? Es domāju, tas var darboties, bet jums ir tikpat liela eh, atbildība kā man attiecībā uz to. Un mums visiem ir jāgādā par to, lai tas darbotos, lai būtu vienāds eh, līdzsvars starp eh, droša, droši ražot pārtiku, kas ir ilgspējīgi, tāpat laikā ļaujot augt nozarei tagad nodrošinot pārtiks drošību. Neaizmirsīsim arī, ka mēs tiešām uh, nevēlamies redzēt vēl lielāku pārtiks importu pieaugumu Eiropas saimnībā kopumā. Elizabete runāja par pārejas uh, noteikumiem. Šeit detalizētāk nerunāšu par 2014. gadu, kas mums ir gaidāms. Eh, es domāju, ka komisijas pārstāvs tūlīt par to jums precīzāk stāstīs. Mēs neesam šo komisijas priekšlikumu vēl redzējuši. Uh, bet komisija tādu gatavotu, es zinu eh, par to, kas notiks tieši nākamā gadā, lai valsts varētu eh, sākt no 2015. gada tiešām pilnā mērā jauno KLP īstenot. Es domāju, tas ir ļoti pragmātisks, pareizs pieejājiens, bet tad, tad vēlreiz arī apliecina, ka mums ir galvenie politiskie lēmumi jāpieņem tagad, lai mums būtu laika darīt to, kas ir nepieciešams eh, attiecībā uz pārējais pasākumiem 2014. gadā. Eh, kas ir ar daudzgadu finanšu plānu sarunām? Jā, tas tiešām rada eh, bažas, ko padomu ierosinājis. Esmu sacījis, ka mēs vēlamies skaidru, eh, stipru KLP budžetu nākamajam septiņiem, bet jūs ziniet tāpat kā es, ka tas ir viss sarunas procesa mikslī vai šajā kopējā katlā. Uh, valsts valdību vadītāji diņģējās, un, un tur ir dažas ļoti spēcīgas valsts, bet parlamentu pozīcija man personīgi jāsaka ir ļoti simpātiski, un tomēr es saprotu arī da daudzas dalībvalstis, kādas viņām ir sarežģītas situācijas attiecībā uz valsts budžetiem, un ka viņi tad negrib tik viegli piekāpties attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu. Viceprezidenta kungs, jūs ļoti skaidri uh, izteicāties par Baltijas valstīm un par to, ka neviena valstu grupa e, šī procesa gala rezultātā nedrīkstētu justies diskriminēta. Mums bija padome arī saruna ar komisāru Boržu pirms dažām dienām. attiecībā uz dalībvalstīm, kas neizpilda prasības par dzīvnieku labturību. Mums ir jāizpilda šīs prasības, visu to saprot, es domāju. Komisārs gan nesacīja, ka uh, vajadzētu ieviest iekšējo tirdzniecības aizliegumu e, tādiem lauksaimniekiem, kas vēl nav prasības, likumdošanas prasības līdz šim īstenojuši. Bet komisija, es domāju, gādās par to, lai tie visi izpildītu likumdošanu, un tas arī jādara ir. Sešas dalībvalsts, kurām ir jādara vairāk, lai sasniegtu 100% likumdošanas prasību izpildu, uz viņām tiks izdarīts spiediens, un tā tam arī jābūt. Attiecībā uz elektronisku identifikāciju padomēji ir uh, vienot nostāju, bet ja parlaments mainīs attieksmi par to, nu tad eh, nāksies skatīties, ko ar to darīt. Sarunās starp divām institūcijām, lai gaitā precīzi atbildi jums vēl nevar dot par to, vēlas tikai akurāti izteikties. Ja neesmu īsti droši, ko, par ko parlaments vienoties, ja tā godīgi. Kas attiec uz izcelsmes marķēšanu eh, saistībā ar šo zirgais kontroversiju, Es domāju, mums ir daudz vairāk jādara attiecībā uz izcelsmes valstu marķēšanu nākamgad. Komisijas priekšlikums par to ir e, e, izstrādāts. Tam ir jābūt kontekstā ar tiem notiekumiem, kas tagad ir attiecībā uz lielopgāju, at, un tas jāievieš arī attiecībā uz uh, vistu gaļu, cūgaļu, jērgaļu un tā tālāk. Mm, bet tam visam jāsaskan ar spēkā esošu likumdošanu. Mums vēl darbs ir darāms. Un Dajana runāja par dalībās gaidu eh, tādu līdzsvarošanu, un tik tiešām tas ir liels uzdevums mums, ministriem padomē, bet arī jums eh, līdzsvarot šīs gaidas neaizmirsīsim ka ir liela sadaļa e, lauksaimnieku ienākumu, kas nāk tieši no KLP atbalsta maksājumiem pirmā, otrā pilāra ietvaros. Daudzi lauksaimnieki nevarētu vispār pastāvēt, ja nebūtu KLP atbalsta maksājumi tādēļ. Visā Eiropas Sanībā virtuvēs, dzīvojamās istabās cilvēki ir ieinteresēti ar to, kas notiks ar KLP nākotni. Un tādēļ es arī cenšos plaši skaidrot uh, iedzīvotājiem, lauksaimniekiem šo procesu, kas notiek. Un līdzīgi kā Vācijas kolēģi var sacīt, ir iespējams dzīvam iziet no tikšanās ar zemniekiem. Patiesībā tie ir ļoti saprātīgi cilvēki, viņi saprot, kas ir iespējams, kas nav. Kas viņiem nepatīk, ir, ja jūs uh, visādi solījumus bārstiet un pēc tam tos neizpildiet. No tā jāuzmanās. Paralēlstība no starp pirmo un otro pīlāru, es domāju, tāda būs, bet jūsu viedokļi par to Mm, mēs zinām, un arī padomē jāpieņem sociālus par to, ir jābūt kādai elastībai, un jābūt arī daudzām diskusijām par visu šo atbilstības, sastarpējās atbilstības, jo pat labāk komisijas ierosinājums ir, ja jūs esiet uh, bioloģiskais lauksaimnieks, tad jūs automātiski uh, kvalificēties zaļināšanas maksājumiem. Daudz cits valsts vēlētos arī redzēt cits kategorijas, kas tik definēts kā zaļinātas. Uh, vides pasākumu vai kas. Eh, šī debata vēl būs jāturpina un cerams jāpanāk vienošanās drīzā nākotnē. Jūs pieminējāt atbalstu maksājumus eh, piensaimniekiem, īpaši pēc 2015. gada, bet šai debatei ir jāturpinās vēl personīgi uzskatu, ka lauksaimnieki jau labu laiku ir uh, gatavojušies tam, ka piensaimnieku atbalsta kvotas e, kaut kad beigsies, tā kā mums ir jābūt e, piesardzīgiem, lai e, pēc kvota atcelšanas būtu arī tāds prognozējams, prognozējama virzība. Gan KLP, gan kopējai zivsaimniecības politikai mums bija pagājušā nedēļā pirmdienā sarunas par šiem jautājumiem, un es biju pozitīvi pārsteigts, ka padomē eh, ir apņēmība eh, šeit attiecībā uz Lisabonas līguma. Eh, to, kas iziet no Lisabonas līguma attiecībā uz šīm politikām, pagājušās nedēļas pirmdienā, tad es vēlējos saņemt tādu indikāciju no valdībām un ministriem attiecībā uz to, mm, kas viņiem būtu pieņemams, un tagad gaidām komisijas priešlikumu par to, kā KLP un kopējā zivsainicības politika var virzīties uz priekšu. Viegli nebūs, debats jau bijuši divus gadus, eh, cilvēkiem ir tādas nostiprinātas pozīcijas, bet es ceru, ka šī eh, mūsu pirmdienas eh, debata būs, bija, izrādīsies, ka tā bija starts virzībai uz vienošanos Mērjana Hārkina vēlreiz arī sacīja, ka šeit ir tāds iespēja loks pavēries un mums tas jāizmanto. Es noteikti to atbalstu. Kas vēl ir atlikušie neatrisināti jautājumi? 30. Manijais ir tiešām padomē e, šos neatrisinātos jautājumus atrisināt. Es tam vērsīšu galveno uzmanību. Tāpat laikā būs neformāls pamat diskusijas, lai gatavotos trialogu sanām. Ja jūs gribat sasniegt mērķi, jums ir vajadzīgs plāns, kā tur nokļūt. Un ja kaut kas atgadās, procesā, kas jums liek plānu pielāgot, nu tad lai tā būtu. Ja tas ir tā ar e, daudzgad finanšu plānu diskusijām, nu tad mums nāksies uh, skatīties, kā pielāgoties situācijai. Tātad šis jūsu jautājums par plānu B. Nu, ja nākamā prezentūrē, tad tiks šis darbs, nu tad lai tā būtu, bet mums ir jā. Uh, iziet no zināmiem pamatpieņēmumiem, eh, jābūt kaut kādai ceļkārtei, kā šo ceļu paņemt, to cenšamies darīt ar jūsu mm, plenāru balsojumu martā, ar martu eh, Eiropa padomu tā tālāk. Mēs orientējamies uz to, kā mēģi sasniegt. Gribam panākt līdz jūnija beigām vienošanos. Ja mēs rēķinamies ar to, ka nu, tas tāpat netiks sasniegts soli pa soli, ja iesim dažreiz arī institūcijas tā dara, nu, tad vienkārši mums pietrūks laika. Uh, Eh, nekas nav drošāks par to, un tieši tādēļ mēs cenšamies iziet tātad no šī galamērķa. Tātad mēs gribam panākt politisku vienošanos principā vai praksē līdz jūnija beigām, nu kā mēs varam to panākt. Un tieši tā arī esam šo ceļu kārtu izveidojuši, tātad no šī mērķa uh, skatoties, raugoties uz procesu kopumā. Jūs specifiski jautājāt par elstību. Uh, attiecībā uz zaļināšanu. Pastāv viedoklis, ka ja būs uh, attiecībā uz platību maksājumiem diferenciācija reģionā vai eh, tād, uh, eh, tāpat ir jābūt arī attiecībā uz zaļināšanu. Būtu vienkāršāk uh, sacīt, ka nu labi, vienkārši 30% no jums maksājumu būs zaļināšanas maksājumi. Tā vietā, lai 30% no vidējā maksājuma valstī būs. Bet tas vēl nav izlemts, bet par to vēl tiek runāts zaļināšanas debašu kontekstā. Tāpat ar Francijas priekšlikumu par papildu maksājumiem par pie, pirmiem 50 hektāriem vai tam līdzīgi. Par to arī tiek diskutēts, vēl nav pieņemta vienošanās par to. Labruna, Labruna skundze, jūs jautājat, kāda elstība būs attiecībā uz lauku attīstības finansējumu. Es ceru, ka mēs redzēsim lielāku elstību eh, šajā jomā nekā līdz šim daudz ministru valdības un droši vien arī Eiropas parlamenta deputāti ir vīlušies par to, kā šī sistēma ir bijusi pārāk neelastīga attiecībā uz tēriņiem. Jaunā pieeja attiecībā uz prioritāšu noteikšanu, attiecībā uz konkurentu spēju, eh, ilgspējību, eh, lauku attīstību, prioritātes tā iekšēnē Cerams, tas valdībām piešķirs lielāku elastību un arī politiķiem kopumā, lai vairāk saimtu no lauka attīstības. Un arī tāds jautājums, kā zaļināšanas pasākumi, attiecības starp pirmo un otro pīlāru, es domāju, mums arī ir jāpanāk elastība, piemēram, attiecībā uz proteīna um, Mm, tātad eh, iegūšanai audzēt graudiem vai tam līdzīgi un arī atbalstu maziem māksliem un tātad ēlis, bet runāja par eh, biolauksaimniecību eh, un cita veida ekolauksaimniecību. Es domāju, es to jau atbildēju par. Atvainojiet. kritika no visām pusēm nav slikta pazīme, tas parāda, ka mēs esam līdzsvaroti. Garlings kundz runāja par neonikotinoīdiem un negatīvās e, e reakcijas, ko, ko varam gaidīt no padomus un komisijas. Tajā sakarā skafka tiek šodien, man jau ir veids par to sanāksim. Uh, ir liels bažas šeit arī panākt līdzsvarot pieeju, kas balstītu zinātnes atzinumos un pierādījumos. Tāpat laikā jābūt ļoti piesacīgiem. Es nedomāju, ka visi neonikotinoīdi tiks aizliegt, bet daži no tiem tiks aizliegt droši vien īpaši attiecībā uz tādu tādiem stādiem, kas ir pielicīgi bitēm. Uh, Būs balsojums varbūt Skafka, varbūt Koreperē pēc tam, un mēs to pagājušās nedēļas pirmdienā padomē arī apspriedām. Cilvēki gaida no komisijas līdzsvarot pieeju no vienas puses starp rīcību, no otras puses piesardzības <clears throat> principi īstenoja tajā pat laikā neaizliegtu viss neonikotinoīds, e, ja vēl nav zinātnes pierādījumi par to bīstamību, bet redzēsim, kas beigās no tā sanāks. Es domāju, ka es atbildēju otru viceprezidentu jautājumu par Baltijas valstīm un nepieciešamību par nākamo PTO sarunu raunu. Priecājos, ka Ričards Ashworts ir šeit. Uh, Viņš mums atgādināja par izaicinājumiem, kas saistīti ar daudzgadu finanšu plānu. Par to es būtu varējis vēl plaši runāt šodien, bet es domāju, ka lauksaimniecības komitejās fokus ir uz to darbu, kas mums jādara šajā komitejā un mums visiem kopā, bet ir arī daudz darba attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu un tā apstiprināšanu. Jo būtiski sadaļa šajā sarunās būs saistīta ar KLP detaļām un tā finansējuma detaļām un neaizmirsīsim to. Bet es gribētu jūs mudināt pēc iespējas proaktīvākiem būt attiecībā uz daudzgad finanšu plānu apstiprināšanas procesu pabeigšanu parlamentā, protams, jums politiski pieņemamā veidā, lai mēs varētu ķerties pie citu jautājumu risināšanu eh, pēc šīs vienošanās martā. Eh, tagad beigšu, jo es zinu, ka mums laika vairs īsti nav. Eh, Par Herbert Dorfmans sacīto. Es zinu, ka esat nobežījies attiecībā uz konverģenci, it īpaši, un par atbalstu aktīviem lauksaimniekiem piekrītu jums, bet nedomāju, ka pārēj pie vienātiem maksājumiem visiem uh, eh, <clears throat> visu problēmu atrisinās. Uh, ka tā atrisinās šos divānu lauksaimnieku parādība. Ir jābūt saistībā ar aktīvu lauku apsaimniekošanu. Cilvēki, kas sacītu, ka vēsturiski maksājumi ir vairāk saistīti bijuši ar aktīvākiem lauksaimniekiem, jo viņi gūst lielākas ražas. Debats par iekšējo konverģenci ir saržģīti, valstīm ir ļoti noteikti viedokļi šajā lietā. Uh, Valsts, kas eh, sniedz viens maksājums visiem, grib, lai cita ir tāpat. Cits, kas ir tālu no tā, vēlas kompromisu redzēt. Un šī debata mums nāksies noturēt tāpat, ka jums panākt risinājumu. Eh, sveicu šeit ar jaunos Fina Gailu pārstāvis. Jauki jūs redzēt šeit un Džim jautājumu par elastības starp pirmo un otro pilāru. Es domāju, es to atbildēju. Būs zinām elstība atsaistīšana valstis, kurām ir saistītie maksājumi, vēls vairāk, uh, mazāk atsaistīšanu un atkal cits valsts, kurām cits intereses, un šeit mums nāksies panākt kompromisu kaut kur pusceļā, zelta vidusceļā atrast, un Dajana arī jautāja par reģionalizāciju. Es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs valstīm dotu iespēju piemērot dažādas pieejas dažādiem reģioniem. Lielbritānija ir lielisks piemērs tam starp Skotiju, Ziemeļīriju, Vēls un Anglija ir ļoti dažādi lauksaimniecības apstākļi. Apvienotās kalas ciekšienā mums ir jārod risinājums, kas šo sarežģīto situāciju ņemt vērā. Atvainojiet, ka runāju tik gari, bet bija daudz jautājumu. Es ceru, ka esmu lielāko daļu no tiem atbildējis un vēl svējums pateikties par jūsu apņēmību, jūsu tiešumu, jūsu godīgumu un īpaši vēlas pateikties jūsu priekšsēdiem par to, kādu darbu viņš ir līdz šim vadījis. Jūsu komitejas darbs līdz šim un pēdējo mēnešu gaitā ir īpaši um, ir uzslaus cienīgs, un es ceru, ka mēs šajā sadarbības un ambiciozitātes garā varēsim turpināt savu darbu. Paldies! Grazie, Saimon! Paldies, Saimon. Grazie. Da, uh, Liels paldies. Es tiešām eh, domāju, ka šis ir ļoti labs sākums īrijas prezidentūrai. Tagad, kolēģi, mums ir jārunā par piekto punktu komisijas eh, prezentācija par pārējais pasākumiem 2014. gadā saistībā ar KLP reformu. Mēs runājam tagad ar komisijas pārstāvju, jo īpaši ģenerāldirektoru. direktoru Noteikti šeit būs jautājumi, bet laika mums ir ļoti maz. Tādēļ es ieteiktu uz nākamo komitejas sēdi pārlikt šo punktu. E, sanāksim, kas notiks 20. un 21. februārī, jo šis ir jautājums, kur būs viedokļa apmaiņa. Ja piekrītam, tad e, pārliekam šo punktu uz nākamo komiteju februārī. Liels paldies visiem! Paldies vēlreiz īrijas prezidentūrai. Komitejas sēdi ir slēgta.